much time. Yeah, okay. We are running out of time. I know. Yeah. Right. Um... Labi. Labdien visiem! Es zinu, ka mēs jau neesam sapulcējušies visi, bet mums ir jāsāk, jo mēs no grafika uzraugiem saņemam mājienas ar roku. Pirmais jautājums mūsu darba kārtībā ir numur desmit, un proti tā būs balsošana par Volfa Klinta, Klinta ziņojumu par kredītrētingu aģentūrām. Ja jums ir balsošanas kartiņas, vai jūs tās varētu iespraust aparatūrā un uh, mēs varētu sarīkot pārbaudi elektroniskajai balsošanai? Es zinu, kas vēnam nav kartīti paķērsies līdzi un um, dažiem vēl nav līdzi. Vai mēs varētu veikt šo pārbaudi. Jūs taču zināt, uh, cilvēks, kas mums sēž blakus, un pašlaik sākam balsošanas pārbaudi. Jā, slepenā balsošana mums te notiek aizklātā, ja jūs nezinat, kas jums sēž blakus. Vai? Find out that. Okay, so, so, so we've got three. Labi, tad izskatās, ka mums pašlaik pietrūks trī, trīs cilvēku - zaļie, sociālisti un. Es nezinu, mēs varam pamēģināt, paraudzīsimies, kas notiks. Kāds uzliesmojums šeit? No, we can tell. It says 64. Labi, 64 un 65 vienotā pati persona. tas uh, darbojās, ja jūs esat dažādās tālpās. Bet uh, beidzam balsot. Okay, are we, are, uh, okay, are we ready then? Labi. Tātad vispirms kompromiss C par pret atturas pieņemts. 47. grozījums pār pret atturas pieņemts. 48. pār pret atturas pieņemts. Kompromiss D par pret atturas pieņemts. 52. un 53. pār pret atturas pieņemts. 54 pār pret atturas. Es skatos, ka noraidīts. Varam pārbaudīt 54. Beidzam balsot. 16 pār 18 pret, bet uh, tomēr noraidīts, jā. 58 pār pret atturas pieņemts 57. par, pret, atturas, pārbaudīsim 57. elektroniski. Esmu apjukus. Vai visi novalsojuši? Beidzam balsot. Un norādīts. Tas nav svarīgi, jo balss sadalījums ir 13 pret 20. 58. grozījums pār. Paceliet rokas pret, atturas, norādīts. 59 pār, pret, atturas, es domāju, ka pieņemts. 60. atkrīt, pāriem pie 61. par, pret, atturas, noraidīts. Oriģinālais teksts par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss E par, pret, atturas, pieņemts. 63. par, pret, atturas, noraidīts. 64. par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss F par, kuru 64. pārbaudīsim elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un noraidīts. Kompromiss F par pret atturas pieņemts. 68. grozījums par pret atturas pieņemts. 70. par pret atturas pieņemts pieņemts. Kompromiss G par, pret atturas pieņemts. Jūrī 3 par, pret atturas norādīts. 76 par, pret atturas pieņemts. Kompromiss H par, pret atturas pieņemts. Kompromiss I par, pret atturas pieņemts. 7, 80. grozījums par pret atturas norādīts. Oriģinālais teksts par pret atturas pieņemts. Kompromiss J par pret atturas pieņemts. Kompromiss K par pret atturas pieņemts. Kompromiss L par pret atturas pieņemts 109. 109. pār pret atturas pārbaudīsim 109. elektroniski. Visi nobalsoja, beidzam balsot. Noraidīts. Pagaidiet, mums vēl ir kas papildus šeit piebilstams. Vai visi ir Pitēlis kungs? Kā jūs balsojat? Pār. Tā tad pašlaik mums ir 16, 15, patiesībā pieņemts 109. grozījums. Tas bija 109. grozījums pieņemts. 110. grozījums par, pret, atturas. Es domāju, ka situācija tāda pati, bet pārbaudīsim 110. Labi, es ierosinu, ka jūs ātri iesprāžat savas kartes. Mēs um, Pārbaudīsim. Mums ir vēl divi cilvēki šeit, kam ir jābalso. Bet labi. Right. Are you pressing your button? Vai jūs spiežat pogas, Silvija? Mums ir vēl kāds, kas nav balsojis, vai viss ir nobalsojuši. Labi, noraidīts. 111 pār, pret, atturas, pieņemts. Jūri 2, otrā daļa pār. Jā, tas ir balsojums par daļām. Jūri 2, otrā daļa. Balsojums pa daļām. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Un otrā daļa par, pret, atturas, norādīts. 112 un 113 par, pret, atturas, norādīts. Kompromiss M. Pagaidiet, oriģinālais teksts 14. punktā par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss M pār pret atturas pieņemts. Kompromiss N divās daļās par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Un mēs pārējām pie 119. par pret atturas pieņemts. 122 par pret atturas pieņem, pieņemts. 123 par pret atturas pieņemts. 124 par pret atturas. Man šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski 124. Has everybody voted? Votes closed. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un pieņemts. Tā tad eh, divi vēl ir pret, tā tad 20, 20 un nozīmē, ka šis uh, grozījums atkrīt. Noraidīts. Pārējām pie 125 pār, pret, atturas noraidīts. Sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. Kompromiss O par pret atturas pieņemts. 127 par pret atturas pieņemts. 128 par pret atturas pieņemts. Kompromiss P par pret atturas pieņemts. Kompromiss kompromis Q eh, pār pret atturas pieņemts. 142 pār pret atturas pieņemts. 143 pār pret atturas noraidīts. 144 pār pret atturas noraidīts. 145 pār pret atturas noraidīts. 146 pār pret atturas pieņemts. 147 pār pret atturas. Manuprāt, noraidīts pārbaudīsim elektroniski 147. Thank you going. Everybody voted. And that is rejected. Un skaidrs noraidīts. 148. par, pret, atturas pieņemts. 149 par, pret, atturas noraidīts. 150 par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudīsim 150. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot un pieņemts. 151 pār, pret, atturas, pieņemts. 152 pār, pret, atturas, noraidīts. 153 pār, pret, atturas, noraidīts. 154 pār, pret, atturas, noraidīts. 155 pār, pret, atturas norādīts. 156 pār pret atturas pieņemts. Jūrija 6 pirmā daļa pār pret atturas norādīts. 158 pār pret atturas. Es domāju, ka noraidīts, bet pārbaudīsim 158 elektroniski. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pitēla. Vai varam sākt no sākuma? Balsojam par grozījumu 158. Atklājiet balsošanu. Right, so everybody voted, the votes. Beidzam balsot. Pieņemts. 159 pār, pret, atturas, noraidīts. 160 pār, pret, atturas, noraidīts. 161 pār, pret, atturas, noraidīts noraidīts, 162 par, pret, atturas, pieņemts, 163 par, pret, atturas, pieņemts, 164 par, pret, atturas, pieņemts, 165 par, pret, atturas, noraidīts. Sākotnējais teksts par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss R par, pret, atturas, pieņemts. 160, 173 eh, par pret atturas noraidīts. 174. Es pārbaudīšu 173. elektroniski balsojumu. Has everybody voted? Right, votes closed. Beidzam balsot. Cik mums ir papildu balsu? Noraidīts. 174 pār. Pret. Atturas. Noraidīts. 175 pār. Pret. Atturas. Noraidīts. 176 pār. Pret. Atturas. Pieņemts. 177 pār. Pret. Atturas. 177 pārbaudam vēlreiz pār. Pret. Atturas Noraidīts. Kompromis S divās daļās. Pirmā daļa pār pret atturas pieņemts. Otrā daļa pār pret atturas. Pārbaudam elektroniski otro daļu pār pret atturas pieņemts. 184 pār pret atturas pieņemts. 185 pār pret atturas pieņemts. 186 pār pret atturas noraidīts. 187. Jūs gribējāt pārbaudīt 188. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un skaidrs, ka noraidīts. 187 pār pret manuprāt, ir jābalso kādam vēl arī papildus Vulfam. 187 par, pret atturas pieņemts. 188 par, pret atturas noraidīts. 189 divās daļās, pirmā daļa par, pret atturas, manuprāt, noraidīts, bet labāk pārbaudīsim. 189. pirmā daļa Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un noraidīts ar trīs balsu pārsvaru. Plus viens Diego, ja? Otrais plus. Pitēlis kungam pašlaik ir kārta, tāpēc uh, grozījums noraidīts. Otrā daļa pašlaik atkrīt laikam, ja? Wolf, vai mēs varam balsot par otro daļu? Labi. 189 otrā daļa pāri pret atturas norādīts. 190. par pret atturas norādīts. 191. par pret atturas norādīts. Pirmais par pret atturas norādīts. Sākotnējais teksts par pret atturas norādīts pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Trešais grozījums par, trešais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas. Man šķiet, ka noraidīts pārbaudīsim ceturto grozījumu elektroniski. Beidzam balsot. Manuprāt, mums ir jāpieskaita vēl divi plusiņi. Un mīnusiņu nav tā tad pieņemts, ja mēs pieskaitām divas papildu balsis. Tātad pārējām pie sastā grozījuma par, pret, atturas pieņemts. Septītais par, Nu, šie ir savietojumi grozījums, septītais grozījums pār, pret, atturas norādīts. Astotais grozījums pār, pret, atturas, manuprāt, noraidīts, bet labāk pārbaudīsim elektroniski esoto grozījumu. Noraidīts. Orģinālais teksts par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums par pret atturas noraidīts. Desmitais grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. 11. grozījums pāri pret atturas noraidīts. 12. pāri pret atturas norādīts. 13. grozījums par pret atturas norādīts. Orģinālais teksts par pret atturas pieņemts. 14. grozījums par pret atturas norādīts. 15. par pret atturas norādīts. 16. grozījums par pret atturas norādīts noraidīts. Jūri C par pret atturas noraidīts. 17. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss A par pret atturas pieņemts. 24. par pret atturas noraidīts. 25. par pret atturas noraidīts. 26. par pret atturas pieņemts, 27. par pret atturas norādīts, 28. par pret atturas norādīts, sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts, 29. par pret atturas pieņemts, 31. par pret atturas norādīts, 32. par pret atturas pieņemts. Pārējiem pie kompromisa B par pret atturas pieņemts. 37. par pret atturas pieņemts. 38. par pret atturas pie, noraidīts. 39. par pret atturas pieņemts. 40. pār pret atturas pieņemts, 41. pār pret atturas norādīts, 42. pār pret atturas norādīts, 43. pār pret atturas norādīts. Un pašlaik personāla balsojums par grozīto tekstu. Sākam balsot! Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Skaidru vairākumu pieņemts, 3, 27 pār 14 atturas. Vai jūs varētu paskaidrot, kuri deputāti balso un kuriem nav kārtiņa? Tā tad Svendijs Golds un, un Diego Fejo Pitēlas kungam no sākuma nebija kartes, bet pašlaik tā ir līdzi. Jā. Tā tad pārējam. Pārējiem pie nākamā balsojuma. Šķiet nomainās arī sekretariāta darbinieki. Lūk, jā, bet es virzot uz priekšu. Lieliski. Ashley Fox ziņojums par finanšu iestāžu korporatīvo pārvaldību. Vai visi gatavi? Metam, ķeramies klāt. Pirmais punkts, orģinālais teksts par pret atturs. Pieņemts. Imko pirmais par pret atturs. Pieņemts. Imko trešais par pret atturs atturs pieņemts, imko 5 par pret atturs pieņemts. Otrais punkts sākotnēs teksts ļoti skaisti zālē ir aizrāda priekšsādātāja. Tātad otrais punkts sākotnēs teksts par pret atturs pieņemts. Otrais grozījums par pret atturs pieņemts. A kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. Kompromiss grozījums B par pret atturs pieņemts. Kompromisa grozījums C par pret atturs pieņemts. Kompromisa grozījums D. Ak tā, D kompromisa grozījums atkrīt un pāriem pie 14. grozījuma. Tas vēl ir uz priekšu, nākamajā lapusē. Hmm, tas ir mans grozījums. Lieliski 14. par, pret, atturs Pieņemts. E kompromiss. Nē. Tomēr 15. vēl. 15. par, pret, atturs. Noraidīts. E kompromiss grozījums par, pret, atturs. Pieņemts. 19. par, pret, atturs. Pieņemts. 20. par, pret, atturs. Pieņemts. 21. par, pret, atturs atturs noraidīts, 22. par, pret, atturs noraidīts, sākotnējais 8. punktu teksts par, pret, atturs pieņemts, imko 12 par, pret, atturs pieņemts. Kompromis grozījums F par, pret, atturs pieņemts. Pārējiem pie 29. grozījuma par, pret, atturs noraidīts. 30. par pret atturs pieņemts. Varam pārbaudīt 30. elektroniski. Lūdzu, kolēģi. Man gan izskatījās, ka pieņems. 30. grozījums balsēm elektroniski. Thirty, thirty. Has everybody voted? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 21 par 19 pret tomēr pieņemts. Jūs un jūs balsojat pret? Fejas kungs, Feja kungs. Diego, kā jūs balsojāt? Tātad pieņemts, pieņemts. Līdz ar to par jūri 9 mums nav jābalso. 32. par pret aturs Pieņemts. Jūri par 8. punkts par pret atturs noraidīts. Šķiet. Tālāk jūri 8 par pret atturs pieņemts. 35. par pret atturs pieņemts. Jūri 13, tas ir kā papildinājums par pret atturs pieņemts. Jūri 15 par pret atturs pieņemts. 36. divās daļās. Pirmā par pret atturs pieņemts, otrā par pret atturs noraidīts. 37. par pret atturs pieņemts, jūri 14 par pret atturs Noraidīts. Jūri un es vienlaicīgi par pret atturs. Nekāda skaitļa šeit ne, nebija, nebija numuriņa. Atturs pieņemts. 14. punkts, 39. grozījums par pret atturs. Noraidīts. Jūri 10 par pret atturs. Pieņemts. 40. atsaukts. Visi pārējie atkrīt. Imko 14 tālāk šķiet. Arī Imko atkrīt. Tātad nonākam pie 43. grozījuma par pret atturs. Šķiet noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Tātad 43. grozījums par pret atturs. Noraidīts, noraidīts. Juri 12 par, pret, atturs pieņemts. Imko 10 par, pret, atturs. Vai varam pārbaudīt vēlreiz elektroniski? Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. 32 par 9 pret, nu vienkārši neskaidri pacelts rokas. Gā kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 51. par, pret, atturs, pieņemts. Vispārējie atkrīt līdz jūri 6 par, pret, atturs, pieņemts. 57. par, pret, atturs, noraidīts. Kompromisa grozījums H. Kompromisa grozījums H par, pret, atturs, Pieņemts. Par Juri 2 nav jābalso. 60. 60. par, pret, atturs, pieņemts. 61. par, pret, atturs, noraidīts. 62. par, pret, atturs, noraidīts. 63. par, pret, atturs, noraidīts. Pieņemts. Jūri 4 par pret atturs. Pieņemts. Jūri 3 par pret atturs. Noraidīts. 64. par. Ja vēlaties pārbaudīt jūri 3 labi, elektroniski, es jau sāku nogurt. Jūs sākat nogurt. Everybody voted, votes closed. Paldies, visi nobalsojuši, beidzam balsot, 35 par 6 pret, pieņemts. Jā, taisnība, taisnība, pieņemts. Oh, hang on. Sorry about this, wrong phone. Go. Neprezes telefons, atvainos priekšsādātāji. Hm. Tātad 64. 64. grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 65. par, pret, atturs. 65. vēl vienreiz pacelsim rokas. 65 par, pret, atturs, noraidīts. 68. par, pret, atturs, noraidīts. Kompromiss grozījums I par, pret, atturs, Pieņemts. Pārējiem tālāk pie 69. grozījuma. Es pat nāc to vēl atradusi. 69. par pret aturs noraidīts. Ko nu? Amendment 70. 70. grozījums. No, 70 is to be voted as well. Nē, par 70 no jābalso. Par, pret, atturs, noraidīts. Kompromisa grozījums jē, pel, par, pret, atturs, pieņemts. Where do we go to? Kur tad tālāk? Imko 19 par, pret, atturs, pieņemts. Imko 11 par, pret, atturas, pieņemts Imko vēl vienreiz. Imko 11 par, pret, atturs pieņemts. Juri 11 par to nav jābalso, Juri 22 par. Ko lūdzu? Juri par Juri 11 nav jābalso, tas tiek iekļauts, tās tā ir viņa kompetence. Juri 22 par, pret, atturs pieņemts. 78 par, pret, atturs pieņemts. 77 par, pret, atturs pieņemts pieņemts, 78. par pret. Es īsti nezinu, kā sociālisti balsoja šeit. Balsoja par, tad pieņemts. 79. par pret atturs pieņemts. Jūri 11 par to nav jābalso. Imko 9 par pret atturs pieņemts. 80. par pret atturs noraidīts. 81. par pret atturs pieņemts. Imko, par Imko 4 vai mums jābalso? Nē, tas atkrīt. Imko 13 par pret atturs pieņemts. Sākotnējais teksts atkrīt. 82. par pret atturs. Šķiet jāpārbauda elektroniski. Tas būs visvienkāršāk. 82. elektroniski. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts ar viens balss vairākumu 21 par 20 pret. Ne ar divām balsīm. Un atkal ar vienu. Tātad viens bezkārtīgs bija par viens pret 83 par pret atturs. Noraidīts 84 par pret atturs. Pieņemts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 Vai kāds gribēja kaut ko pārbaudīt, kaut ko teikt? Kuru jūs gribējāt pārbaudīt? 89. Labi, labi, pārbaudīsim. 89. balsosim elektroniski. Okay. It is rejected. Noraidīts, noraidīts. 23 goes in. Jūri 23 par to nav jābalso, tālāk Imko 17 par pret atturs pieņemts, imko 7 par pret atturs pieņemts, jūri 25 par pret atturs pieņemts, par jūri 24 nav jābalso, 95 par pret atturs. Vai varam pārbaudīt elektroniski 95. grozījumu, kolēģi? everybody's voted. Oh. Right, so we're... Jā, viens uz augšu, viens uz leju, tā tad atkrīt. 96 par, pret, atturs. Nē, vairs neviens neceļ rokas, lūdzu, ko 98 par, pret, atturs, noraidīts. 97 par, pret, atturs, Jāpārbauda elektroniski. 97. kolēģi. We check it. Right, that's rejected. Noraidīts. 98. par, pret, atturs, pieņemts. 99. par, pret, atturs, pieņemts. 100. par, pret, atturs, noraidīts 101. par, pret, atturs, noraidīts 102. par, pret, atturs, noraidīts 103. par, pret. Pārbaudīsim 103. elektroniski. Pieņemts.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 pret, atturs, noraidīts 110. par, pret, atturs, noraidīts. Kompromiss grozījums kā par, pret, atturs. Vēl vienreiz, kā par, pret, atturs, pieņemts. Pārējiem pie 114. par, pret, atturs, noraidīts 115. par, pret pret atturas noraidīts. Par jūri 26 nav jābalso. 116. par pret atturs noraidīt. 117. par pret atturs noraidīts. Kompromiss grozījums L par pret atturs pieņemts. 120. par pret atturs. Vai varam pārbaudīt elektroniski 120. lūdzu? Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Nē, vēl divi nav nobalsojuši. 19 pār 19 pret līdz ar to noraidīts. Sven, kā jūs balsojāt? Tik un tā, tik un tā noraidīts. 121 par, pret, atturs, pieņemts. Kompromisa grozījums M par, pret, atturs, pieņemts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 atturs noraidīts. Kompromiss grozījums O par pret atturs pieņemts. 139. par pret atturs šķiet noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. Jā, tiešām noraidīts. Tātad 142. par. 142. kaut kolēģi par pret. Ļoti grūti nosacīt rezultātu, ja tautas partija nebalso. 142. par. Pret. Atturs. Pieņemts. Pārējie līdz ar to atkrīt un nonākam līdz 144. par. Pret. Atturs. Pieņemts. Jūri 20 par. Pret. Atturs pieņemts. Jūri 21 par pret atturs pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturs pieņemts. Un elektroniski balsosim par tekstu grozītā versijā kopumā. Jā? Gribēju uzdot jautājumu precizēšanai. Par H kompromisu runājot. Tur bija arī mutiskais grozījums, kas iestrādāts kompromisā. Es domāju, acīm redzot, par to nobalsoju kopā ar kompromisu grozījumu, vai ne tā? Jā, jāsaka, priekšnā, priekšādātāji tieši tā arī ir. Jo man droši vien vajadzēja to atsevišķi atzīmēt, nenoliedzam. Bet nu neviens neiebilda. Neviens neiebilda, vai ne tā? Jā, ļoti labi. Nu tad balsojam elektroniski tagad par tekstu kopumā grozītā versijā. Uh, Mirklīti. Kā šit šo, no, šo nokancelējumu? Šitais nebija pareizs balsojums. Mēs taču jau balsojām, vai tad nebalsojām par ievilkumu pirmo? Nē, nenobalsojām. Nenobalsojām par pirmo ievilkumu sākotnējo tekstu un otro ievilkumu. Tātad pirmais ievilkums sākotnējais teksts par pret atturs. Pieņems, otrais ievilkums pirms, par pret atturs pieņems. Nu un tad tagad gan elektroniski par galīgo versiju, grozīto versiju. Lūdzu, kolēģi. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot un pieņemts. Vēl šīs divas balsis pieskaitīsim, ja? Trīsdesmit astoņi par. Un līdz ar to pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Un tas ir balsojums par Eiropas centrālās bankas valsts locekļa iece, iecelšanu. Nu, Pīters Prats, viņš bija šeit šorīt. Nu, un varbūt varam darīt to ar aplausiem. Vai kolēģi esat ar mieru? Ļoti labi. Nu, tad jums ir arī jāaplaudē, lūdzu. <laughs> right. Lieliski. Tas tā tad ir izdarīts. Un tagad mēs pārējām pie ziņojuma projekta. Kutas kunga ziņojums Eiropas Investīcija Banks 2009. gada pārskats. Vai esam gatavi? Otrais grozījums par, pret, atturs, noraidīts. Trešais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Ordinālais teksts par, pret, atturs, pieņemts. Ceturtais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss A par, pret, atturas pieņemts. Piektais, astotais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Devītais par, pret, atturas noraidīts. Ordinālais teksts par, pret, atturas pieņemts. Desmitais grozījums par, pret, atturas pieņemts. B kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. grozījums par pret. Vai varētu lūdzu vēlreiz? 14. grozījums par pret atturas. Labi, pārbaudīsim elektroniski, es atvainojos, lūdzu. Um. Es pat neredzu, kā mums būtu jābalso, saka priekšstādātāji. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Tad kāda ir situācija? Noraidīts. Tā man šķiet, saka priekšstādātāji. Tā ir vai ne? Pārējiem pie 16. grozījuma par, pret, atturas pieņemts. 17. grozījums pār pret atturas pieņemts. 18. atkrīt, pāriem pie kompromisa C par pret atturas pieņemts, D kompromiss par pret atturas pieņemts, 23. grozījums par pret atturas pieņemts,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 pret. Vai pa, nevarētu pārbaudīt elektroniski? 31. grozījums. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Well, Nu, vienalga, tas ir noraidīts. Tas atkrīt. Orģinālais teksts divās daļās. Pirmā daļa pār, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa pār, pret, atturas, noraidīts. Vai kāds gribēja, lai mēs pārbaudām otro 31. grozījuma daļu? Nē, nē, nē, nē tā tātad 11. Uh, pants, oriģinālais teksts. Deputy voted. The vote's closed. Beidzam balsot. Labi, tā jūs par, jūs pret, tā tad vēl ar vienu noraidīts. Tas nozīmē, ka man bija taisnība. 32. grozījums par, pret, atturas pieņemts. E kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 37. ir atsaukts, oriģinālais teksts 13. pants par, pret, atturas pieņemts. F kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 38. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 39. par pret. 39. grozījums. Lūdzu, visi balsojiet par, pret, atturas, noraidīts. 40. Ak, tas atkrīt. Orģinālais teksts. 14. pants par, pret, atturas, pieņemts. 41. par, pret, atturas, pieņemts, 42. atkrīt, 43. pār, pret, atturas, noraidīts, 44. pār, pret, atturas, noraidīts, 45. pār, pret, atturas, noraidīts, Orģinālais teksts par, pret, atturas, pieņems, 46. par, pret, atturas, noraidīts, orģinālais teksts par, pret atturas noraidīts G kompromiss par pret atturas pieņemts 40, 50. grozījums par. Ko jūs sacījāt? Balsošanas sarakstā zan, lasu, ka 48. un 49. grozījums ir sadarīgi Ak, tā tas jau ir integrēts kompromiss grozījumā. Labi, paldies. Jā, turpina priekšstādātāji. 50. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 51. par, pret, atturas, pieņemts. 52. par, pret, atturas, pieņemts. 52. labi pārbaudīšu. Šķiet, ka daudzi grib balsot par, lūdzu. Vai. Um, vis... Labi, Feo kungs, kā jūs balsojat? Gigold kungs, skaidrs, tātad noraidīts. Orģinālais teksts par. Balsojam par orģinālo tekstu 21. pantā. Par. Orģinālais teksts. Par. Pret. Atturas pieņemts. 53. grozījums pār. Āk, tā, jā, tas ir divās daļās. Pirmā daļa pār, pret, atturas. Nezinu, saka priekšsādātāji. Lūdzu, balsosim elektroniski par 53. grozījumu. Pieņemts. Pirmā daļa, tagad par otro daļu, pār, pret, atturas, noraidīts. 54. par, pret, atturas, noraidīts. 55. par, pret, atturas, noraidīts. 56. par, pret, atturas, pieņems. 57. par, pret, atturas, pieņems. 58. par, pret, atturas, pieņems pieņemts. 59. pār pret atturas noraidīts. 60. pār pret atturas pieņemts. 61. pār pret atturas pieņemts. 62. pār pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums pār pret atturas pieņemts. Kont 1 pār pret atturas pieņemts. Kont 2 pār pret pret atturas pieņems kon 3 par pret. Ak, tā, tas jau te ir iekļauts. Labi, tad par ceturto par pret atturas pieņems kon 5 par. Vai mēs par visiem pārējiem, ko jūs sakāt, saka priekšsēdētāji? Ak, tad ie, līdz pat ieskaitot 14. pār pret atturas tie visi ir pieņemti. 15. par pret atturas noraidīts. Kons 16 par pret atturas pieņemts. 17 par pret atturas pieņemts. Labi. Uh, balsojam par grozīto tekstu. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Pagaidiet. Tagad jābalso par rezolūcijas priekšlikumu. Lūdzu, sākam balsot par rezolūcijas priekšlikumu. Come on, keep on voting. Lūdzu, turpiniet balsot. Ir daudzi, kas, ka vismaz desmit, kas no jums vēl nav nobalsojuši. Nu, lūdzu, balsojiet. Sešiem vēl ar vienu jābalso, pieciem tagad. Pieci vēl nav nobalsojuši. Četri, trīs, divi, viens. Vēl, ak tā, kāds nebalso. Labi, beidzam balsot. 31 par 4 pret. Paldies! Yes, yes. Voilà. So this oh. is the first one and the second one. What do you mean? There is a second vote, which is this. Yeah. There is nothing. No? Okay. okay. Now we go on to... Tagad pārējam. Lūdzu klusumu zālē. Pie e- eiro skaidrs naudas profesionāla pārobežu autotransporta pārvadājumiem starp eirozonas dalībvalstīm. Trešais grozījums pār. No. Can we do Vai mēs varētu balsot par visiem kopā no 3. līdz 7. par, pret, atturas, viss pieņemts. 11. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Un pārējie grozījumi, uh, iekļaujot mutisko grozījumu, vispār viss kopā par, pret, atturas, pieņemts. Un vai mēs varētu balsot par grozīto tekstu elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. 35 vienbalsīgi, ļoti labi. Un balsojam par likumdošanas rezolūciju. Sākam balsot. Come on, keep voting. Lūdzu, balsojiet, saka priekšsēdētāji. Es jūs lūdzu. Will you, will you keep on voting? Can... Lūdzu, turpiniet balsot. Nospiediet podziņas. Still four of you left to vote. Vēl ar vienu četri nav nobalsojuši, divi nav nobalsojuši. Labi, beidzu balsot, beidzam balsot. 34 pār. Ļoti labi. Now, The... Tagad pārējām pie balsošais par Sofijas Okonī ziņojumu. Yeah, that's right. Right, so this is just a, a vote on. You can read this. Oh, right. On block one. Tā, tad uh, balsojam par visu kopā. Tas man ir jānolasa. Eiropas parlamenta un padomas eh, regulas. Eh, tā, tā, ir, tā ir saistīta ar koplēmuma eh, regulējumu par Eiropas skaidrs naudas profesionāliem pārobežu autotransporta pārvadājumiem starp Eirozonas dalību valstīm un attiecībām uz tām valstīm, kas pieņems eiro 16. martā. Par to jābalso. Vai jūs gribat, lai mēs balsojam elektroniski? Labi, balsosim elektroniski, tikai viens balsojums. Right, the vote's closed. Beidzam balsot. 35 par ļoti labi, Alkonija kundze. Tagad mēs pārējām pie Alkonijas kundzes Ehm, ziņojumi vispārējās nozīmes sociālo pakalpojumu nākotne atzinums tas ir. Tātad grozījums pirmais par pret atturas noraidīts A kompromiss. Right, tas ir Aldes iesniegtais mutiskais grozījums par A kompromisu. Vai jums tas ir pieņemams? Vai mēs par to balsojam atsevišķi? Vai mēs pieņemam šo mutisko grozījumu, vai tas mums ir pieņemams? Vai jūs gribat balsot par mutisko grozījumu? Labi, balsosim par mutisko grozījumu atsevišķi. Pār, pret, atturas, mutiskais grozījums ir noraidīts. Tātad tagad atgriežamies pie orģinālā kompromisa. Kompromisā par, pret, atturas, Vai varētu lūdzu pārbaudīt elektroniski? Oriģinālais A kompromiss. Balsojam par to. Voted, votes Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. B kompromiss par, pret, atturas. Pieņemts. Sastais grozījums par, pret Ā, te ir mutiskais grozījums no referentes puses. Labi, skaidrs, saka priekšsādātāji. Tā, tad vispirms ir, te ir divi balsojumi. Mutiskais grozījums, ko iesniedz referente par, pret, atturas, pārbaudīsim lūdzu. Um. No, I don't know. No. Right. Okay. Right, that's carried. Tātad pieņemts. Tas nozīmē, ka mums vairs nav zaļo grupas grozījums. Labi. Tātad tagad ir mutiskais grozījums eh, referentes mutiskajam grozījumam. Tātad te varat mainīt EU framework lai eh, mainītu uz singliju e par, pret, atturas. Tas bija viegli. Septītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Astotais grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņems. Otrā daļa par, pret, atturas, Vai lūdzu vairāki varētu pacelt rokas? Otrā daļa A astotajam grozīmam par pret atturas. Lūdzu pārbaudīsim. And could Aldi perhaps signal? Thank you. Lūdzu signalizējiet, kā jūs balsojat. <laughs> okay, four of you haven't voted. Četri no jums nav balsojuši. 3, 2, 1. Labi, beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss B. B kompromiss. Tātad mēs pāriem pie desmitā grozījuma. Jautā priekšsēdāt. Ordinālais teksts? Ak, nē. Mēs jau to grozījām. 11. grozījums. Par, pret, atturs, noraidīts. 12. grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 13. grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. 14. grozījums labi, ar mutisko grozījumu no referenta puses. Pār, pret, atturas, pieņemts. 15. atkrīt, 16. atsaukts, 17. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts. 18. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 19. 19. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 20. par, pret, atturas, pieņemts. 21. par, pret, atturas, pieņemts. 22. par, pret, atturas, pieņemts. 23. par, pret, Te tāda kā māšana redzama. Tātad 23. grozījums pār, pret, atturas, noraidīts. 24. pār, pret, atturas, pieņemts. Tagad 27. pār, pret, atturas, pieņems. 28. pār, pret, atturas, noraidīts. 29. pār, pret, atturas, noraidīts. 30. par, pret, atturas, pieņemts. Tagad balsojam par grozīto tekstu elektroniski. Ooh, um, <coughs> Thank you. I know, I know. Paldies, es zinu, atkarīgs no tā, kuru korīna sēž. The vote's closed. Es neredzēju Silvijas laitu. Tā, tad 26 par pieņemts. Labi, pēc visiem šiem priekiem turpināsim pie ar astoto darba kārtības punktu un proti politiskie risinājumi virzībā uz Eiropas līguma tiesību izstrādi. Ziņojuma autore ir Sirpa Pitikainena. Izskatīsim šeit grozījumus. Viņas nav klāt. Es domāju, ka viņš atgriezīsies. Piedod, Br Brendon, es neprotu tulkot uh, žestas. You... Right, now we have a bit of quiet. Labi, nu, drusku mums te ir arī klusums. Sirpa, vai tu esi gatavs? Mēs skatīsim tavu ziņojumu, skatīsim grozījumus. Tu gribēji izteikties. Vārds tev. Liels paldies! Dargo priekšsādātāju, jo es te nodarbojos ar citām lietām un uh, uzreiz nepagūnu noreaģēt. Gribēju pateikties uh, visiem kolēģiem par ļoti koncert, uh, konstruktīvo darbu pie grozījumiem un mēs mēģinājām panākt kompromisu pakotni, lai varētu panākt vienotu nostāju šajā komitejā. Es nedomāju, ka mums tur ir kādas milzīgas problēmas. Man nācās uh, dzirdēt dažus komentārus, kas uh, attiecas uz pakalpojumu direktīvu, jo daži kolēģi vēlējās, lai tā tiktu pieminēta. bija arī skaidri noteikta nostāja pret finanšu pakalpojumu iekļaušanu iespējamās uh, līgumtiesībās. Tomēr pirms uh, jūs uh, sniegsiet savus komentārus, gribēju varbūt sniegt tādu nelielu kopsavilkumu par šo ziņojumu. Vispirms līgumtiesības uh, ir ļoti gaidīts priekšlikums, un tas nāks par labu gan Eiropas patērētājiem, gan mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Otrakārt ir nepieciešams uh, ietekmes novērtējums. Ir nepieciešams, lai tas sniegtu juridisko skaidrību, noteiktību. Un tur būtu iekļauta doma, ka mums ir jānodrošina augsts patērētāja aizsardzības līmenis. Tas nozīmē, ka visi priekšlikumi, visi opcionālie līgumi būtu vismaz tādā pašā līmenī, kā pašlaik paredzēts patērētāja tiesību direktīvā. Un tas izriet no tā, ka patērētāja tiesību direktīva tika apstiprināta pirms vēl sākās šis process. Otrakārt, būtiska problēma ir tāda, ka dalību valstīs, atsevišķās dalību valstīs, patērētāju tiesību likumdošana nodrošina augstāku aizsardzības līmeni. Un tas nozīmē, ka, protams, mēs apsveicam Eiropas līgumtiesību izstrādi, bet ir jānodrošina, lai tas būtu arī augstākais patērētāju tiesību aizsardzības līmenis. Otrakārt, mēs aicinām komisiju sākt domāt par līgum, līgumiem starp uzņēmumiem, ko viņi līdz šim ir vilcinājušies iekļaut šajā priekšlikumā, un arī finanšu pakalpojums, kur galvenā doma ir tāda, ka sākumā tie būtu jāskata nozares likumdošanā, bet ja būtu gadījumi, kur tos varētu iekļaut apdrošināšanas un mazo patērētāju kredītu jautājumos, tad ir jānotiek uh, ekspertu grupai, kas, ekspertu grupas sanāksmē, kas varētu pētīt šos jautājumus. Tas apmēram arī viss. Uh, vai vēlas kādi ēnu referenti izteikties Sven, Katrīna? Nē, es tikai gribēju pateikties referentam par uh, lieliskos aplauds, kas mums bija, un man pašlaik nav papildus komentāru. Labi, Katrīna. Paldies, uh, priekšsādātāji, paldies arī referentam. Es esmu apmierināta ar iesniegtajiem grozījumiem un par ziņojumu autoru izstrādātajiem kompromisiem. Un mēs esam apņēmušies panākt ietekmes novērtējumu, par ko spriedām Strasbūras sanāksmē. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, un ja mēs paraugāmies, kāda ir iemesli, kāpēc daudz patērētāji neizvēlas pārobežu pakalpojumus vairāk nekā 70%, tad tas ir saistīts ar cēnu, un tikai 20% sacīja, ka tas ir saistīts ar preču līgumu, iegādes līgumiem. Es domāju, ka mums ir jāsaprot, ko mēs darām, un ietekmes novērtējums šeit ir neatņemama sastāvdaļa šajā procesā. Labi, liels paldies. Es esmu ēnu referente no Aldī puses, un man ir trīs punkti, par kuriem es gribēju izteikties. Pa viens no tiem jau tika pieminēts, proti, ka tas varētu būt opcionāls pasākums. Uh, lai varētu gūt panākumus, tad tam ir jābūt opcionālam, opcionālam risinājumam. Un mans uh, 17. grozījums piedāvā šo opt-in vai opt-in iespēju. Otrakārt, mana sapratne no diskusijām ar referentu uh, Tieslietu komitejā, kurš pie šiem jautājumiem strādā jau vairākus gadus, ir tas, ka šeit nekad nebija paredzēts iekļaut finanšu pakalpojumus vai lielos kontraktus. Tas vairāk attiecas patērētājiem un MVU līgumiem. Šie ir pietiekami sarežģīti jautājumi, kur būtu nepieciešams uh, nedaudz atšķirīgs likumdošanas piedāvājums. Es domāju, ka tas ir pareizi. Uh, Un varbūt tieši tāpēc daži šīs komitejas locekļi ļoti piesardzīgi raugās uz to, jo uzskata, ka tas būtu pārāk plašs solis iekļaut šajā priekšlikumā finanšu pakalpojums. Un tas ir arī iemesls, kāpēc es norādu, ka nekad nav šāda mērķa bijis. Tas bija apmēram viss, ko es gribēju sacīt. Sirpa vai vēlējies atbildēt uz kādu no komentāriem vai sniegt rezumējumu? Paldies! Es uzskatu. Man ir tikai jautājums par šo jautājumu par finanšu pakalpojumiem. Vai jūs uzskatāt, ka tiem būtu pilnībā jābūt izslēgtiem no šī priekšlikuma darbības jomas? Jo, ja, tāda, ja ir tāda ideja, tad mēs varam tos izslēgt varbūt šobrīd, bet ilgtermiņā pēc uh, ietekmes novērtējumu un pēc ekspertu viedokļu apmaiņas mēs varētu atgriezties pie šī jautājuma. Es domāju, saka priekšsādātāji, ka es vēlētos, lai šī komiteja iesaistītos no paša sākuma, kad mēs runāsim par finanšu jautājumiem, pakalpojumiem, jo šeit uh, ir runa par pilnīgi citiem mehānismiem, par atvasinātajiem finanšu mehānismiem, tas mums ir jāpatur prātā. Uh, Es nezinu, kā ietekmes novērtējums un vēlreiz ātra eksperta kopā sanākšana to varētu grozīt. Un es domāju, ka vienīgā dāļa, ko būtu šeit vērts iekļaut, ir tas, ko pieminēja referents Tieslietu komitejā, proti šie motorizēto transporta līdzekļu negadījumi, kur ir nepieciešams piemērot dažādas jurisdikcijas. Ņemot vērā šādus apstākļus, varbūt jūs braucat ar vienu to mašīnu citā valstī, tad kurš sec šo apdrošināšanu? Es domāju, ka tas ir tāds sarežģīts jautājums. Un tā kā mēs saskārāmies ar kompetenci konfliktu, tad šī bija vienīgā lieta, kurai es piekrītu, ka tā varētu tikt iekļauta. Tāpēc es domāju, ka pašlaik būtu muļķīgi, ja mēs uh, sacītu, ka iekļājam šeit finanšu pakalpojumus. Labi. Balsošana notiks 22. martā, jūrī komitejā 11. aprīlī un plenārsēdē maijā. Lielas paldies! Un nākamais punkts darbu kārtībā ir devītais noguldījumu garantiju sistēmas pārstrādātā versija. Ra, uh, referents ir Pīters. Lūdzu, Pīter, vai esat gatavs? Jā, liels paldies priekšsādātāji, dārgie kolēģi. Noguldījumu garantijas Eiropā ir tēma, ar ko šī komiteja pagātnē ir nodarbojusies jau vairākas reizes. Uh, un tagad raugoties finanšu tirgu reformas uh, kontekstā, ir, uh, mūsu uzdevums ir nodrošināt stabilāku noguldījumu garantiju sistēmu, strādājot pie pārstrādātās versijas. Komisija ir izstrādājusi savu priekšlikumu, kuram es atsevišķās daļās varu piekrist, un citos jautājumos savukārt nē. Uh, Un, lai paraudzītos uz to, es gribēju jums eh, pastāstīt par konceptuālām pieejas atšķirībām un pēc tam arī uz atsevišķiem detalizētām normām, kuras um, nosaka šo pieeju. Komisijas uh, priekšlikums paredz um, tādu pieeju, ka viens izmērs dar visiem, proti visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Tas uh, pēc uh, daudzām uh, sarunām ar noguldījumu garantiju sistēmas dalībniekiem, ar bankām, bet arī ar dalību valstīm parāda, ka tas neatspoguļo realitāti dalību valstīs, jo šeit netiek ņemtas vērā jau tagad labi funkcionējušas noguldījumu garantijas sistēmas Es saprotu komisiju, ka tā saka, ka Eiropā ir nepieciešama vienota noguldījumu garantijas sistēma. Tomēr uh, es neuzskatu, ka tas ir jāizdara izmantojot uh, pieeja, ka viens izmērs dara visiem. Mums jānoskaidro, ko mēs vēlamies panākt. Pirmkārt, vienlīdzīgu noguldītāju aizsardzību, vienādu noguldījumu garantiju sistēmu, stabilitāti Eiropā, un konkurences kropļošanas novērtēšanu banku un apdrošināšanu jomā. Tomēr to ir iespējams realizēt arī tā, ka Eiropas līmenī tiek paredzēti vienādi spēles noteikumi, kas attiektos uz visiem noguldījumu garantijas sistēmas dalībniekiem Eiropā. Ievērojot šos spēles noteikumus un prasības dalību valstu līmenī, būtu iespējams panākt ies lielāko iespējamo elastību noguldījumu garantijas sistēmas funkcionēšanā. Konkrēti tas nozīmē, ka atsevišķajās dalību valstīs nākotnē veselā joma spektrā tiks runāts par šiem paybox uh, mehānismiem līdz pat institucionāliem garantiju institūtiem, kā tie jau ir pazīstami Vācijā un Austrijā. Tur ļoti dažādas iespējas pieejams. Uh, Diemžēl mans kolēģis uh, um, Bezēdo šeit nav klāt, bet viņš var uh, pastāstīt, ka valstī ir iespējams veikt preventīvas pasākumus, kas varētu glābt bankas, bet uh, nepieciešamības gadījumā arī izmaksāt ieguldījumu kompensācijas. Es domāju, ka šeit uh, ir nepieciešams attīstīt šo sistēmu gan glābšanas, gan prevencijas uh, profilakses jomā Šī garantija, noguldījuma garantija sistēma pēc savas pieejas būtībā atšķirās no komisijas priekšlikuma. Konkrētajos punktos tas nozīmē, ka mans priekšlikums paredz iespēju izmantot līdzekļus preventīvajā jomā, profilakses un atbalsta pasākumiem arī uzņēmumiem. Tomēr tas nenotiek pēc brīvas iniciatīvas, jo vienmēr ir skaidri jāpasaka, ka glābšanas gadījumā ir jāparedz uh, pietiekam daudz līdzekļu, lai veiktu kompensāciju izmaksas. Un tam ir jānotiek uh, saskaņā ar spēles uh, noteikumiem, kas ir noteikti Eiropā un kuras uzrauga attiecīgas iestādes. Proti līdzekļu izmaksa no noguldīju garantiju schēmām, bet arī līdzekļu izmantošanu prevencijai un uh, profilaksei. Nu, runājot par visu noguldījumu garantiju sistēmu, vienādu nodrošinājumu. Ja tiek paredzēta vienāda noguldījuma aizsardzība noguldītājiem, kas ir noguldījuši līdz 100 uh, tūkstošiem eiro, tad ir jāparedz arī vienāda šo līdzekļu mērķa orientācija. Komisija ir paredzējusi 1,5% šo eh, depozītu apdrošināšanai, bet es saku sakto depozītu, 1,5% saktajiem depozītiem. Komisija balstās uz eh, kādas valsts kopējiem ieguldījumiem, jo viņi uzskata, ka nav iespējams noteikt, cik apjomīgi tad ir saktie depozīti. Uh, Un uh, šis uh, pārskats uh, pār konkrētajiem noguldītājiem nav iespējams. Mums nav datu par visu sistēmu. Lielbritānijā tas turpmāk būs iespējams. Citās valstīs šādu iespēju nav. Tāpēc ņemt par pamatu aprēķiniem datus, kas būtiski atšķirās no tiem, kas mums būtu jāizmanto par aprēķinu pamatu, manuprāt, nav pamatoti. Kāpēc ne? Jo es runāju par dažādu garantiju pīlāru sistēmu. Komisijas piedāvājums salīdzinājumā ar 1,5% sekto ieguldījumu Luksemburgā nozīmētu atšķirību par 88%. Nīderlandē par 23%. Tas nozīmē, ka Luksemburgas bankas uh, iemaksātu krietni vairāk līdzekļu un stabilitāte tiktu garantēta krietni augstākā līmenī. Ja mēs gribam, lai stabilitāte Eiropā visur būtu vienāda, tad mums apdrošināšanas fondam būtu jāizmanto sekt, uh, sektie depozīti apdrošināšanai. Turklāt tas nav nekāds uh, burvju kalns. Kāpēc uh, tad bankas to līdz šim nedara? Uh, viņi saka, ka viņiem šie fakti ir vajadzīgi tikai tad, kad ir iestājusies bankrota situācija, un tad jau tas vispār nav nepieciešams. Es gribēju, lai mēs izvēlētos noguldījumu garantijas sistēmām pieeju, kas uh, nozīmētu pārēju, pēc iespējas ātrāku pārēju uz sekto noguldījumu sistēmu. Tāpēc labi apzinoties, ka pašlaik mēs nes sistēmas nespēja nodrošināt datus par sektajiem noguldījumiem, es ierosinu, ka nākotnē 1,5% no šiem noguldījumiem būtu jāiemaksā garantiju sistēmu fondos. Protams, ka tādējādi šīm sistēmām radīsies lielāki izdevumi, kas, jo tās nevarēs savus aprēķinus balstīt uz saktajiem depozītiem. Uh, Tomēr tirgiem tas radīs motivāciju pēc iespējas ātrāk veikt nepieciešamos pasākumus, lai varētu noteikt uh, sekto depozītu apjomu, jo tas viņiem būtu izdevīgāk. Un, kā pierāda Lielbritānijas piemērs, tas ir iespējams. Ir nepieciešams izmantot uh, single customer view e, un cover deposits um, konceptus, lai mēs varētu nodrošināt noguldījumus uh, maksāt nespējas gadījumā. Līdz šim 20 dienas uh, tam bija paredzētas, uh, lai izmaksātu noguldījums, un pa tas varēja tikt pagarināts līdz 30 dienām. Uh, To nav iespējams ievērot, jo nedaudziem cilvēkiem var prasīt gaidīt 20 dienas, līdz viņi saņem savu naudu. To varbūt uh, var darīt cilvēki, kam ir uh, vairāki banku konti, kas ir ļoti turīgi un kas, uh, kuriem ir rezerves, bet ne jau visi to var atļauties. Komisija ierosina šo termiņu saīsināt līdz piecām dienām. Es uzskatu, ka tas ir ļoti labs uh, termiņš Tomēr pašlaik ne visās dalību valstīs tas ir pašlaik tehniski izdarāms, pat ne apvienotajā karalistē. Ne. Viņi gan veic pasākumus, lai nākotnē būtu spējīgi to nodrošināt. Sec, secinājumā ir jāsaka, ka man ir jāatrod līdzsvars starp garantiju izmaksājumu maksājumiem klientam un to, ka netiek sniegti nepamatoti, nepamatoti apgalvojumi. Nopietnā gadījumā, kur nebūtu iespējams ievērot šos uh, nosacījumus, bankas, kas saskārtos ar uh, lieliem satricinājumiem, piedzīvotu to, ka klienti masveidā mestos uz tām, lai izņemtu savus noguldījumus. Un ja šī izmaksa nenotiktu apsolītajā laikā. Mums ir nepieciešams atrast kompromisus starp pēc iespējas ātrāku izmaksas termiņu un garantijām, ka to vispār ir iespējams paveikt. Tāpēc ierosinu sakojošo. Mēs pārējam uz uh, izmaksas uh, laiku septiņu dienu, kas tiek noteikti septiņu dienu apmērā. Tās, uh, tas nozīmētu, ka tā būtu nedēļa un sistēmām līdz uh, 2016. gada beigām būtu iespēja palikt pie 20 dienu termiņa, tomēr vienlaikus tām ir jāgarantē, ka katrs klients pirmo piecu darba dienu laikā savas noguldījumus var saņemt uh, apjomā līdz 5000 eiro bez papildu pārbaudēm. Tas nozīmē, ka noguldījumi varētu tikt daļai saņemt uzreiz, un um, pēc tam pilnībā norēķināšanās notiek 20 dienu laikā. E, tas būtu pietiekami pārskatāmi, jo aprēķini tad varētu notikt uh, šī termiņa beigās. Es domāju, ka ir jāparedz papildus stimuls dalību valstīm, kas pašlaik nav spējīgas uh, tik ātri veikt noguldījuma izmaksas ir nepieciešams paredzēt stimulu, lai tās um, virzītos uz īsākiem termiņiem, lai izvairītos no dubulta, dubultiem pūliņiem. Eiropas komisija ir ierosinājusi pastiprināt sadarbību noguldījumu garantiju, starp noguldījumu garantījumu sistēmām Eiropā, un tas notiek ar konkrētiem noteikumiem. Dalība valstis um, ir uh, uzņemšās um, saistības um, atbildēt par citās valstīs veiktiem noguldījumiem ar finanšu aizdevumiem, ja tām rodas uh, finanšu problēmas. Jāteic, ka man pēc ilgām sarunām kolēģus ar lokā. Es uh, guvu pārliecību, ka tā nav pārāk laba doma. Eiropā mums ir ļoti daudz atšķirīgas banku likumdošanas, un uh, bankas ir pakļautas pilnīgi atšķirīgiem riskiem. Vienas valsts klientiem tiek uzlikts par pienākumu galvot par citu valstu banku noguldītājiem. Manuprāt, tā ir nepareiza pieeja Tomēr es varu iedomāties, ka rodas situācija, ka kāda noguldījuma garantijas sistēma vēlas pabalstīt citas uh, valsts sistēmu. Ja mēs šeit runājam nevis par ieņēmumiem, bet par banku sistēmu kā tādu un redzam, ka apvienotā karaliste spēcīgi palīdz īrijai, kaut arī nemaz nav eirozonā, mēs redzam, ka bankām varētu būt interese izmantot šādu sistēmu Tāpēc es vēlētos paredzēt iespēju bankām fakultatīvi nodrošināt uh, kredītus uh, citām noguldījumu garantiju sistēmām, ja tas kreditora izpratnē ir noderīgi vai nepieciešami. Tādējādi tiktu vaināta komisi, vājināts komisijas priekšlikums, un tas būtu nevis obligāts, bet fakultatīvs izvēles variants. Papildus tam es vēl gribēju paredzēt arī citas fakultatīvas pasākumus, kas varētu būt iespējami ņemot vērā Eiropas sadarbību. Dalību valstīm būtu jāatļauj veidot pārrobežu noguldījumu garantiju sistēmas, jo varētu būt interesanti sasaistīt dažādas banku tirgus, ņemot vērā to, ka lielāki noguldījumi nozīmē lielāku nogu, no, no izmaksu apjomu konkrētu problēma situācija gadījumā, bet jāņem vērā arī, ka daudz banka eh, tirgi ir tik saistīti, ka rodas saistība šādos gadījumos kaut ko darīt. Tomēr arī šeit tas ir jāparedz uz brīvprātības principa, nevis kā obligāta sistēma. Šeit es gribētu pabeigt uh, savus komentārus, tomēr gribēju norādīt vēl vienu lietu, tā kā mums ir paredzēts atsevišķs eh, regulējums Norvēģijai gribēju pateikties uh, visiem referentiem par konstruktīvo sadarbību. Es regulāri ar visu partiju referentiem gatavojot šo ziņojumu cieši apmainījos ar viedokļiem, jo mans mērķis bija paredzēt šādu paradigmu maiņu, kas ļaut nodrošinātu lielāku elastību dalību valstīs. Un apzinoties to, ka ir nepieciešams jau pašā saknē iekļaut kolēģu priekšlikumus, es ceru, ka esmu savā ziņomā varējis to izdarīt. Tomēr eh, labprāt uzklausīšu arī citas priekšlikumus. Paldies! Thank you very much. Es paldies, saka priekšsādātāji. Tagad Dānu referenti. Lielas paldies, priekšsādātājs kundze. Es patiesībā pat uh, neko daudz vairs nevaru piebilst tam, ko tikko sacīja referents. Es uzskatu, ka komisijas priekšlikums, kas ir pamatā šim projektam, uh, ka tas ir apsveicams, jo komisijas mērķis galvenokārt ir bijusi pastāvošo sistēmu harmonizācija un vienkāršošana, kā arī labāka noguldījuma aizsardzība, ņemot vērā arī patērētāju aizsardzības aspektus, pret to nav nekas iebilstams pret to, ka Eiropas Savienībā tiek noteikti vienot standarti. Tomēr es domāju, mums būtu jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem, lai mēs ar šo sistēmas harmonizāciju nepārspīlētu. De facto pastāvošās atšķirības nacionālajās banku sektoros atbilstošā veidā ir jāņem šai sistēmā vērā. Svarīgākie kritikas punkti attiecībā pret komisijas priekšlikumu, manuprāt, ir izmaksu termiņi, jo, kā jūs, kā teica Pēters Simons, izmaksu gadījumā, un nedomāju, ka realistiski raugoties komisijas piedāvātie termiņi ir izpildām, runājot pār 1,5% aprēķina bāziņu, vadoties pēc saktajiem ieguldījumiem, manuprāt, tas nav īsti iespējams ri, riska, uz risku balstītā pieeja patiesībā ir laba, tomēr de facto pastāvošās atšķirības starp iesaistītajām institūcijām nav pietiekamā mērā atspūgļot šajā priekšlikumā. Papildus tam paredzētā credit facility pašlaik uh, pastāvošu atšķirību dēļ īsti nav iespējama un es uzskatu, ka harmonizācijas centieni. Harmonizācijas centienos komisija iet nedaudz par tālu, jo, kā jau teicu, mums ir nepieciešams arī zināms elastības līmenis. Pēters Zīmons mums tikko parādīja, kā viņš vēlas risināt šos jautājumus, un es domāju, ka uh, piedāvātie risinājumi ir pietiekami izsvērti, kas no vienas puses paaugstina patērētāju aizsardzību, bet neuzliek arī pārāk liels saistības finanšu institūtiem. Es domāju, ka šeit ir atrasts labs līdzsvars ar pēlastīgumu un harmonizāciju, tiek noteikti minimālie standarti, tomēr tiek ņemti vērā arī nacionālie apstākļi un atšķirības. Arī es gribēju pateikties uh, referentam par līdz šim labo sadarbību, un Pēters Simons mums visi, mūs uh, visus referentus ir no paša sākuma iesaistījis šajā darbā, un manuprāt, uh, visos svarīgākajos jautājumos ir ņēmis savā ziņojuma projektā mūsu viedoklis. Arī tas nav pašsaprotam, tāpēc es šodien gribēju takti, sacīt, ka pilnībā varu atbalstīt uh, referents sagatavotā ziņojuma projektu, un es domāju, ka detaļas mēs varēsim vēl atrisināt kompromisu priekšlikumos. Sirsnīgs paldies! Jā, priekšsādātāji turpina. Vispirms ānu referenti. Jā, es varētu pievienoties iepriekšējā runātāja pateicībām. Tikai pāris vēl mazas piebildes. Ir skaidrs, ka finanšu krīze vidusmāra klientā ir radies liela nedrošības sajūta, un tāpēc pašlaik ir īstais laiks domāt par noguldījumu garantiju uzlabošanu un nodrošināt to, ka mēs piedāvājam risinājumu, kas principiāli atbilstu vienotiem standartiem visā Eiropā. Mēs mēģinam atrast risinājumu gadījumam, kuru mēs patiesībā negribam pat pieļaut, un ņemot vērā šos apsvērumus, būtu saprātīgi domāt arī par līdzekļu preventīvu izmantošanu, lai izvairītos no iespējamā sliktākā scenārija Es uzskatu, ka šis paybox uh, elements ir ārkārtīgi labs un svarīgs elements. Vienā vai otrā gadījumā tas patiešām palīdzēs novērst uh, maksāt nespējas iestāšanos. Par spīti tam mums uh, būtu jāņem vērā tas, ka tad, ja mēs saskarsimies ar smagu situāciju, tad arī nākotnē uh, būs uh, viens vai otrs gadījums, kad glābšana nebūs iespējama. Un es domāju, ka būs gadījumi, kur par spīti šai sistēmai nebūs iespējams nodrošināt noguldījumu izmaksu 100 tūkstošu eiro apmērā. Tāpēc mums ir nepieciešams uh, laiks, lai mēs varētu izveidot šādu solīdu garantiju bāzi Ir svarīgi, lai mēs visā Eiropā ņemtu vērā to, ka kredīti iestādes um, garantē 100 tūkstošu eiro atmaksu, bet ne vairāk. Tādējādi mēs novēršam kropļojošu elementu, kas uh, pagātnē bija acīm redzams. Uh, Papildus tam mēs sakām, ka mēs vēlamies izveidot šādu konkrētu institūciju. Tomēr mums ir jāatzinās, ka institucionālās garantijas ir atšķir, atšķirīgas no riskiem, ar kuriem nākas saskarties individuāliem kredīt uh, iestādēm. Pagātne to jau ir pierādījusi. Uh, Vācijā mums bija vairākas federālo zemju bankas, eh, kuru risks bija pārskatāms un kuras eh, institūciju kontekstā tika skatīti kā labi sadarbības partneri. Tomēr patiesībā es uzskatu, ka arī nacionālajām uzraudzības iestādēm radīsies papildu uzdevums pārbaudīt, vai šī um, garantiju sistēmas iestādes ir homogēna tirgus daļa. Mēs par to jau esam runājuši, mums varbūt būtu jāpadomā, kā mēs to varētu noformulēt, lai nerastos um, vajadzība minēt konkrētas, konkrētas uh, finanšu institūcijas. Es domāju, ka tas nav mūsu uzdevums, mums nav par to pietiekami detalizētas informācijas, lai minētu konkrētas kredītiestādes. Tomēr par problēmu kā tādu mums ir jārunā. Papildus tam mums ir jārunā arī par celtniecības uh, uzkrāšanas uh, kasēm un vai mēs tām attiecināsim tādas pašas noteikums. Es pieļauju, ka daži teiks, ka tur var attiecināt tādas pašas noteikumus un uzskatīt, ka tie ir pietiekami. Citādi es uzskatu, ka referents un iepriekšējie runātāji pieminēja visu, par ko šeit būtu jārunā, un arī doma par to, ka mēs tikai pēc vairākiem gadiem pāriesim pie izmaksām piecu dienu termiņā, un uh, garantētā summa būs 100 tūkstoši eiro. Es uzskatu, ka tā ir pragmatiska pieeja. Es domāju, ka mēs uh, neesam tālu no mūsu mērķa līnijas. Varbūt šeit ir nepieciešams pieslīpēt dažas detaļas, tomēr es uzskatu, ka mums ir izdevies pietuvoties mūsu mērķam, un es ceru, ka nākotnē tas uh, būs veiksmes stāsts. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādājs Sven, lūdzu tālāk. Thank you. Nicht, uh, wiederholen. Jā, es negribu atkārtot uh, visas, vā, visas sacīto, bet es piebildīšu vēl pāris lietas, kas papildinātu uh, referenta un iepriekšējā runātāja sacīto. Es uzskatu, ka finanšu krīze ir pierādījusi to, ka dažu valstu valdības un arī ES ir nākuši ir nācies saskarties ar to, cik nestabila ir situācija banku un kredītiestāžu jomā. Vienlaikus runājot par garan, noguldījumu garantiju sistēmu, manuprāt, šobrīd mums nākas saskarties ar neveiksmīgu ne, nevienlaicību, ar to, ka daži uh, Daži noguldītāji saņem atšķirīgas summas, balstoties uz garantiju sistēmu. Tomēr rodas jautājums, kas notiks ar lielajām bankām. Mēs visi zinām, ja kāda no tām nokļūs sarežģītā situācijā, tad tā sagraus jebkuru noguldījumu garantiju sistēmu. Un tas būs cits tiesiskais process, par kura iznākumu mums nav nekādas skaidrības. Tas būtu jārisina šajā banku likvidēšanas sistēmas ietvaros. Es uh, domāju, ka šeit mums nākas runāt par kaķi maisā, jo mēs īsti nezinām, kā bankas nodrošinās šīs garantijas un kā tas iespaidos sistēmas stabilitāti. Es uzskatu, ka tas uh, nenāk īstajā laikā. Un otrkārt, Man šķiet ārkārtīgi būtiski, ka pasākumi garantiju sistēmā, kas tiek veikti profilaktiskos nolūkos, nedrīkst būt uh, sliktāki kā pašlaik. Tam nav nekādas jēgas, jo tādējādi mēs sodam sistēmas, kuras strādā veiksmīgi. Mums drīzāk būtu jāmeklē stimuli, lai tiktu veikts vairāk preventīvu pasākumu, nevis uh, tiktu uh, slaucīti stikli, kad uh, vāze ir saplīsusi. Es uh, gribēju runāt arī par to, vai komisijas piedāvātā riska starpība ir ļoti atšķirīga no citiem uzņēmēju darbības modeļiem. Ja kādai bankai vai celtniecības uh, krājsabiedrībai ir ļoti specifisks tirgus uh, un darbības joma, tad tā ir krietni zemāks risks nekā investīcija bankai. Vienlaikus tā nodarbojas ar noguldījumu pieņemšanu. Tāpēc šeit rodas jautājums, vai uzsvars 11. pantā nebūtu skaidrāk jāliek uz to, ka attiecīgās atšķirs, atšķirības uh, riska profilā tiktu atspoguļotas arī garantiju sistēmas noteikumos. Es pateicos par lielisko sadarbību ar referentu un ēnu referentiem, par sarunām, kuras mēs risinājām saistībā ar šo ziņojumu un priecājos par turpmāko darbu. Labprāt uzklausītu arī komisijas uh, paskaidrojumu par to, kā tās vēlas darbu saistībā ar garantiju sistēmas uzlabošanu saistīt ar banku likvidācijas noteikumiem. Tas man ļoti interesanti. Paldies! Viki Forda. Thank you and thank you. Paldies priekšādātājai. Liels paldies arī referentam, kas pilnīgi noteikti ieguldīs ļoti daudz laika un darbu un domu prātošanu šajā ārkārtīgi svarīgajā jautājumā jo, protams, te bija jārunājam par ļoti straujo naudas plūsmu, kas iet pāri robežām, lūk, tieši krīzes laikā, tieši tāpēc, ka pastāv ļoti liels atšķirības starp depozītu garantēju schēmām, kas pastāv dalību valstīs. Un tā visa rezultātā, nu, gandrīz nonācām pie vispārējais krīzes kopējā tirgu. Nu, neveiksmīgi, ka nav tāda lielāka geogrāfiskā daudzveidība ēnu referentu kopumā visi bija vācieši. Rezultātā man liekas, ka tomēr mazliet rodas tādas šaubas, bažas par to, vai tik nav tā, ka vienai, val vienā valstī šim jautājumam tiek piešķirta lielāka nozīme nekā citās. Nu, vēl piedāvām atceroties, ko jūsu finanšu ministrs teica par bankām vakar. Mm, nu, cerēsim, ka ik viens Vācijā tomēr nu, nav tā, ka baļos par to, ka viņam nāksies pieprasīt visus savus depozītus. Uh, Nu, tiešām žēl, ka nav arī citu valstu pārstāvju šeit. Nu, protams, ka mums ir jānodrošina arī tas, ka citas dalībvalsts atbalsta šo projektu tieši tāpat kā jūs. Un bieži vien, nu, tad, ja mēs pasniegsim šo priekšlikumu kā vācieši sagatavot ar nelielu britu piešprici, tad ļoti daudz vienkārši tāpēc vien gribēs balsot pret šo priekšlikumu. Nu, jūs skatieties uz laiku, kurā notiek atlīdzināšana. Es pilnībā piekrītu, ka 20 dienas tas ir par pārāk garš periods. Uh, Piecas dienas savukārt tieši tā savukārt ir par īsu. Un es nezinu, vai mēs varam balsot par piecām, pēc tam nonākt pie septiņām tajā brīdī, kad norisināsies trialogs ar komisijas palīdzību. Jādomā šeit varbūt par taktiku nedaudz. Pilnībā jūtu līdzi jūsu lēmumu par šiem pieciem tūkstošiem, kas būtu tad sākotnējās izmaksas apmērs īsākā laika periodā. Jūs saprotat, ka jūs gribat nodrošināt, zinām, likviditāti klientiem, patērētiem, bet ir no praktiska skatu punktu raugoties. Uh, tie, kas ieradīsies eh, uz šo banku, nu, Vispirms, protams, tādā gadījumā nāksies parūt, vai vispār šim cilvēkam ir 5000 eiro vai ne, vai gadījumā tās nav kontā, kas tiek apstrīdēts, vai, piemēram, ja es tajā brīdī šķiros, eh, vai tā ir kāds testaments jautājums un tā tālāk, vai, vai tad man vienīgai pienāk šie 5000, arī manam vīram un tā tālāk, un tā joprojām, un labi, ka jūs runājat arī šeit par saktiem, nesaktiem depozītiem, tas ļoti liederīgi, 1,5% katra runājot par visiem banku kontiem, tā ir milzīga summa. Nu, pat vēsturiski analizējot situāciju, mēs saprotam, ka cik liela iespējamība ir tāda, ka nāksies to izmaksāt, bet, nu, viena pieeja šāda veida jautājumam ir tāda, ka mēs jau prasām bankām nodrošināt lielāku likviditāti un runām tālāk par finansējumu, tad mēs izrādās prasīsim viņiem vēl vairāk turēt likvīdus līdzekļus. Uh, tieši šāda veida depozītu garantēšanai. Tāpēc eh, nu, nevaram nemācīties no pagātnes, teikt, ka lūk, automātiski eh, zinām, cik tad būs izmaksājums. Nē, jo ir jau arī cita veida aizsardzība, kas eh, pieejama citur. Ne tikai ar šādiem likvidiem līdzekļiem. Protams, arī dalību valstīs situācija ir atšķirīga. Atsevišķās dalību valstīs, piemēram, varbūt būtu daudz piemērotāk nodrošināt finansējumu, kas ir ex ante, nevis ex post. Bet, nu, varbūt tas ir citādāk kā citās dalībvalstīs. Paldies, ka pieminējāt arī šīs ārkārtējās summas. Nu, respektīvi, ja, ja māja ir nodegusi un jums tāpēc radusies liela, nav, ir liela naudas summa kontā un banka savukārt eh, bankrotē, tad jums ir jāsaņem kaut kāda veida palīdzība, nenoliedzami. Bet es personīgi nesaprotu, kāpēc man vajadzētu ļaut kādam, kam ir pāris miljonu mārciņu kontā, kāpēc viņš varētu izmantot tās pašas priekšrocības, kā jebkurš parasts eh, de, noguldījuma turētājs. Es es domāju, ka mums vajadzētu pieminēt, ka, ka šāda veida summas, nu, tiek apmaksātas, nu, neātrākā gada laikā, respektīvi, nu jā, te vajadzētu noteikti zināms limits, zināms ierobežojums. Es domāju, ka jūsu risinājums. Thank you pārobežu kreditēšanai ir ļoti gudrs, un es pilnīgi noteikti domāju, ka tam nevajadzētu notikt automātiski labi arī tāpat, ka jūs pieminējat Norvēģijas jautājumu. Es domāju, ka šajā gadījumā mēs varam būt pat vēl elastīgāk attiecībā pret Norvēģiem, vai ne tā? Viņiem ir ļoti dažas bankas, lielākoties tās ir iekšzemes investīcijas, vai ne tā? Viņi gal galā piemērot jau tāpat visus mūsu likumdošanas aktus. Uh, Un pārsvarā tomēr šai valstī depozītu noguldījumi ir ļoti lielos apmēros. Nu, tātad, ja mēs runājam par valstīm ārpus Eiropas Savienības, varbūt varam nodrošināt viņam lielāku elastību. Nu, jāsaka, nesmu tik pārliecināta par vietējo pašvaldību lomu šeit. Esmu bijusi pati atbildīga par pašvaldību finansēm eh, un domāju, ka mums vajadzētu tomēr, lai vēlētie politiķi, nu, tomēr uzņemas Eh, uzņems kaut kādu atbildību, jo gal galā tas nevienmēr atbilst. Eh, nu, atrodas vienmēr tieši tajā pašā vietā. Nu, piemēram, ja es esmu no viena konkrēta ciema, tad varbūt attiecīgā pašvaldība vēl ir kilometriem attālumā, un kā viņi, eh, kā tad, kā tad tiek, notiek šī atbildības sadalīšana. Par to vēl vajadzētu papildus padomāt. Jā, mēs iesniegsim arī atsevišķus grozījumus. Paldies, ka cenšaties atrisināt šo Lielbritānijas problēmu ar grantiem. Domāju, ka to mēs varam varbūt atrisināt tādā nedaudz citādākā veidā. Vācijas jautājums. Vācijas problemātika. Es pilnībā saprotu un jūtu līdzi tam, ka jūs vēlaties šīs garantijas sistēmas. Un es zinu, ka jūs sakat, lūk, jūs vēlaties pārliecināties, ka m, mm, tāds pats finansējuma līmenis pieejams arī citur, bet ja jūs vēlat nodrošināt tapusēju garantiju sistēmu, kas ļautu mm, efektīvi glābt kādu uzņēmumu, ieguldot vairāk kapitālu bankā, kas, jāsaka, neveic atbilstīgu darbību. Tad tādā gadījumā šī situācija ir pilnīgi cita. Tas ir pilnīgi cits risks, kas pastāv šādā situācijā. Nevis tas risks, kas, piemēram, ir, tie, tiek rasts, ja tā ir atbilstīga vienkārši darbojušamies banka. Uh, Jūs sakat, ka lūk, var izmantot apusējās garantijas, lai nodrošinātu kapitālu bankai, kas neatbilstīgi darbojas, nu tas nav tas pats. Vai, piemēram, lai jūs izmantojat līdzekļus eh, likviditātei kādai bankai, kur beidz darbību. Nu, respektīvi, šie riski ir atšķirīgi, un eh, nevienmēr arī abām pusēm tādā gadījumā vajadzētu gūt labumu no nulles riska izvērtējumu 80.3. punkta izpratnē šāda apusēja garantija gadījumā. Nu, es gribu jums atgādināt, respektīvi, ja jūs vēlaties šādu sistēmu, tas viss ir lieliski un visiem ir šīs apusējās noguldījuma garantijas, bet ja tas ietver šīs bankas, kuru darbība nav adekvāta, tad tādā gadījumā ir būtu cita veida kapitālam, kas šādas bankas darbību atbalsta. Jo 27 eh, valstīs tad jābūt pilnīgi vienādiem noteikumiem. Es varbūt nedaudz pārpratu jūsu teikto šai jautājumā, bet nu es tiešām centos izprast situāciju ļoti daudz jautājumu, bet, nu, paldies tiešām par sadarbību un visbeidzot. Nu, 27 valstu turēšana kopā tas ir sarežģīti. Nu, šausmīgi žēl, ka šī dokumenta tulkojums gan, diemžēl, ieradās tikai un vienīgi šorīt, un arī citās valodās vienkārši nebija pieejams. Mēs angļu valodā versiju dabūjām piekdienas vakarā, bet es zinu, ka tas tomēr ir, man liekas, tāds nedaudz ģermanistisks uh, Eh, problēmas risinājums. Es labprāt, protams, strādāt kopā ar jums, bet eh, mums visiem ir jābūt spējīgiem sadarboties tādā gadījumā. Jā, turpina. Pre... Viki Ford turpina, jā, jā, vācu valodu, protams, es varēju diezgan spēcīgi apgūt šī visa procesa rezultātā. Right, have... Lieliski, vai tad esam šo jautājumu noslēguši arī šo vārdu apmaiņu bez ieslēgtiem mikrofoniem, jā? Ja? Jā, jā, man ir vesels runātājs saraksts šeit, protams, un es pat arī esmu šai sarakstā. Pārmaiņas pēc. I, I, I just wanted to say. Uh... Tikai gribēju teikt vienu lietu, kas man īpaši tavs sirdī. Un tas runāja par sākotnējo direktīvu, tas bija 12. punktu, pirmais apakšpunkts B ie, ievilkums kur tik runāts par īpašiem apstākļiem un kontiem, un kas tad tādā gadījumā tiek ietverts jūsu 12. un 41. grozījumā. Nu, man jāsaka, šeit viedoklis ir nedaudz atšķirīgs nekā Vikijai. Man ļoti tas eh, interesē, jo es atceros, ka eh, trialogā pagājušā mandā, sasaukuma laikā mums bija uh, sarunas tik ilgi un dikti, ka cilvēki vienkārši sēdēja caurām naktīm šeit un bija. Uh, domstarpības par šo jautājumu. Šīs 12 mēnešu ierobežojums varētu būt problemātisks. Nu, piemēram, ja jūs runājam par tādiem tokiem kā izpildu eh, izpild kontiem. Un eh, iedzīvotājiem varbūt atsevišķās valstīs jāspēj šie līdzekļi pārvietot no viena uz otru, un viņi varbūt tad nevar izmaksāt kaut kādas algas vai kaut ko tam līdzīgi. Un tāpēc, kad es skatījos uz šo 12 mēnešu ierobežojumu, es domāju, ka šajā kontekstā tā varētu būt problēma. Līdz ar to es piekrītu, jā, nu, protams, ja jūs esat dzīvs un vesels un kontrolējat kontu un varat pat šos līdzekļus tad arī virzīt, nu, tad jā, jūs, protams, varat mm, izvietot visu savu naudu pa 200 kontiem, nu tā, lai tas sadalītos mazākās daļās. Nu, bet jāsaka, piemēram, atsevišķiem izpildītājiem tas nebūtu nav tā vienmēr iespējams. Un šīs problēmas risināšanai, eh, nu tad iznāk, ka viņiem jāpērk jau kaut kādu kredītu saistību mīmaiņas līgumi, lai varētu atrisināt šo situāciju. Bet tālāk Pitikainens kundzei došu vārdu. Nē? Pēteram Skinneram vārds. But, um, Peter... Es neteikšu nekādus jokus. Pēc Pētera, pēc tam, kad sabruks Northern Rock apvienotāja karalistē, tad mums radās ideja, ka mēs nevaram, uh, nevaram uzticēties bankām. Visām bankām bija tāds pārāk maz bankas, kuras nav tā vērtas. Un tur bija daudz noguldījumu turētāju. Un, uh, protams, ka tāda situācija ir daudzās bankās. Es. Uh, šīm bankām būtu jāpievērš īpaša uzmanība, nevis mazāka uzmanība. Tāpēc te rodas jautājums, kā mēs varam skatīt visu šo procesu, lai nodrošinātu, ka ex ante schēma izmantā tos pašus eh, resursus, eh, lai nodrošinātu, ka garantijas visas eh, izskatās vienādi. Tātad jautājums, vai likviditāte ša, kur varētu ierosināt dažām dalību valstīm, ja mēs paliekam pie tāda dažād, tādiem dažādiem uzskatiem, varētu būt atšķirīga. Es paskatījos Špīgeļa rakstā šodien, tur bija minēts, ka uh, noguldījumi būs nākošā krīze, un tas liecina par to, cik svarīgs šis jautājums ir. Paldies! Eldiko, vai jūs gribētu izteikties? Jā, paldies!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 takarékszövetkezetek e, lakástakarék pénztára. Kā jau es sacīju, ir e, arī tādas valstis, kurās riski ir mazāki. Paskaidrojošajā memorandā mums tas ir jādara zināms. Pirmais priekšlikums no manas pusē, es iesniegšu divus grozījumus. Uh, tās ir e, attieksies uz tām teritorijām, kur risks ir zems, un tam būtu jābūt atšķirīgam no vietējām krājbankām. 1,5% e, mērķa līmenis, jūs to pieminējat, tomēr šajā gadījumā es nepiekrītu matam, kas ņem vērā tos noguldījums, kurus agrāk ņēma vērā vietējās krājbankas. Es nedomāju, ka šīs bankas, šie noguldījumi būtu jāņem vērā nosakot mērķa līmeni. Un tas pats attiec arī uz kompensācijas apjomu. Man ir īpašs priekšlikums, kvantitatīvs priekšlikums. Un, lai to harmonizētu, es gribētu to uzsvērt 12. panta 3. vai es atvainojos 11. punktā Es jums pateikšu personīgi par šiem priekšlikumiem. Paldies, Udo Lūdzu! Äh, es uh, gribēju teikt, kolēģi, ikreiz, kad es paraugos uz uh, pamatpriekšlikumiem vai saņem priekšlikums no komisijas, uh, man rodas iespējas, ka mēs ļoti enerģiski rūpējamies par tiem, kur iepriekš nekādas problēmas nav sagādājuši, un ka mēs ļoti maz rūpējamies par tiem, kas sagādā galvenās problēmas. Es nekad nepagoršu prasīt, lai visu, ko mēs darītu saistībā ar finanšu tirgus regulēšanu, tiktu uh, vadīts eh, saskaņā ar mērķi, proti vieglāka kredīta nodrošināšana, lai patērētājs var vieglāk un eh, saņemt eh, atbilstoši kontrolēts kredīts. Ja mēs mēģinām ārkārtīgi rādoši saglabāt mūsu banku sistēmas uh, daudzposmaidību, daudzposmainību, jo arī tā ir iespēja, jo monolītāka ir banku sistēma, jo tā ir vairāk pakļauta problēmām, tad vienlaikus vēlamies nodrošināt kopīgus uh, Eiropas drošības standarts, tad man ir jāteic, tas ir milzīgs progress. Un tāpēc es gribēju referentam izteikt komplimentu, jo es zinu, ka viņš var ar inovatīvu pieeju savā starpā savienot tādu aspektus tādā veidā, ka mēs garantējam lielāku funkcionalitāti kredītiestāžu sektorā. Un Ja tas izdosies, tad Pēters Simons būtībā ar šo ziņojumu rakstīs vēsturi, nosakot, kā Eiropa šādā veidā harmoniski var attīstīties uz priekšu. Es ceru, ka šī komisija atbalstīs šo ziņojumu un um, pavirzīsies ar to uz priekšu. Protams, te varbūt ir nepieciešams noslīpēt detaļas, bet tas ir nepieciešams katrā ziņojumā. Uh, Un kā koordinators, tāpēc es jau šodien gribēju teikt paldies Pēteram Simonam un visiem, kas radoši piedalījās šai darbā. Right, thank you. Labi, turpin priekšstādātāji, liels paldies. Tika pieminēts, ka būtu vērts eh, uzklausīt komisiju un vienlīdzīgas eh, attieksmes pret eh, līdzlēmēju labā varbūt ir, vērt, ir vērts uzzināt viņa viedokli par dokumentiem, kas tika pārsūtīti padoms grupai. Un vēl es gribētu uh, gūt uh, pārliecību par to, ka tie dokumenti tiešām tiks nosūtīti šai grupai. Varbūt uh, varētu gūt kādu rezumē par to, kādi, kāda ir šī jaunā, jaunākā attīstība komisija. Lielas paldies! ka devāt man iespēju izteikties. Es negribētu te detalizēti stāstīt par dokumentiem, kas tika iesniegti padomas darba grupai, jo īpaši um, attiecībā uz tiem dokumentiem, kas uh, jau tika nokopēti referentiem, tie, ko vēlējās, tos jau saņēma. Es gribētu atgriezties pie jautājuma, kas šeit tika minēts. Kāda ir saistība starp uh, eh, depozītu garantiju schēmām un uh, revo, rezolūciju? Man jāsaka, šī saikne jau ir komisijas priekšlikumā, jo komisijas priekšlikā ir minēts, ka visi noguldījumu garantiju, visas eh, noguldījumu garantijas sistēma fondi var izmantot, lai finansētu pārskaitījums citām institūcijām. Vienīgais ierobežojums šajā ziņā ir, ir hipotēze, eh, iz, hipotēze par, eh, tas ir izmaksas hipotēt, hipo, hipotētiskais iemesls noguldīju pārskaitījums ir e, risinājums. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šie noguldījumi no vienas bankas tiek pārskaitīti uz citu banku. Ja abas bankas saplūst vai nu viena otrā vai kādā trešajā bankā, tad, tad Tad eh, parādnieks kļūst par eh, debitu par, eh, par nodrošinātāju. Ja, ja saplūst labā banka ar slikto banku, tad labā banka turpina apkalpot tās um, um, klientus. Ja tiek iesaistīta vidējā, kāda tā, tā tilta starpnieku banda, un pēc krīzes apvienotā karalistē tāda bija situācija. Uh, banka, kura, uh, kurai neizd nav labi rādītāji, nodod savus uh, depozītus citai bankai, kam ir labi rādītāji. Un tas viss jau ir atainots komisijas priekšlikumā. Un mēs apzināmies, ka izskanēja kritika, to mēs dzirdējam tagad un arī no dalībvalstīm iesaistītām pusēm. Kritika bija par to, ka nebija iespējams pieņemt banku uh, atrisinājumu priekšlikumu un otru priekšlikumu tajā pašā laikā priekšlikumu par uh, šiem noguldījumiem. Taču banku Uh, situācijas atrisināšana Eiropā tika spriesta tikai pēdējos divus, trīs gadus. Tātad mums ir jāsavāc vairāk uh, pieredzes, bet attiecībā uz noguldījumu schēmām mm, mums jau tāda iespēja bija agrāk, tāpēc, ka mēs, mums jau sen bija direktīva, mēs sen strādājam pie šī jautājuma. Ja iesaistītās puses parlaments dalībvalstis vēlas apvienot sinerģijas noguldījumu garantiju sistēmām un banku uh, risinājumu sistēmai. Mēs tam varam palīdzēt, jo tas jau atainojas priekšlikumā, un mēs labprāt izskatīsim iespēju izskatīt šīs sinerģijas, lai izvairītos no tā, ka noguldījuma garantijas sistēmas ir blaķēts, jo citi teiktu, mēs negribam par to uh, spriest tagad, jo mēs gaidām banku rezolūciju. Mēs pēc iespējas gribam izvairīties no šādas situācijas un konstruktīvi sadarboties ar līdzlēmējiem. Paldies! Lielas paldies! Turpin priekšstādātāji! Vai es varētu lūgt, lai jūs turpmāk šāds dokumentus iesniedzat ekon sekretariātā? Tā mēs nodrošinātu to izplatīšanu visām, visiem interesētiem deputātiem, jo, kā jūs dzirdējat, ir arī deputāti, kas nav ēnu referenti vai referenti, un tomēr viņš šī tēma interesē. Lielas paldies, Pēter! Vai jūs gribat izteikties tikai nepārāk ilgi, jo vēl ir citi runātāji? Jā, noslēgumā liels paldies par izskanējušiem komentāriem un pāris piezīmi no manas puses par atsevišķiem punktiem, par kuriem šie komentāri izteikta. Patiešām tas, ka mēs šeit runājam par vācu un brītu iesaistīšanu, sazvērstību, to es tā īsti nevaram piekrist. Es šodien dzirdēju arī kritiku par to, ka šajā pieejā tika iesaistītas komunas, un tas nāca no franču stūrīša tur eh, ir kāda komuna ar 50 iedzīvotājiem un atsevišķu budžetu un eh, tā arī viņi dzīvo. Arī Vācijā ir tādas eh, komunas, tomēr viņiem nav šādu kompetenču. Kas attiecās uz mērķa auklām, piedāvāta tika 1,5%. Es domāju, ka Raugoties uz kopējiem maksājumiem, tas varētu būt daudz, tomēr mans priekšlikums ir tāds. Panākt šos 1,5% 15 gadu laikā, es zinu, ka arī padomē uh, uh, runā par šiem jautājumiem, un viņi piedāvā 1,0%, lai nodrošinātu zemāku slogu bankām. Tomēr es nedomāju, lai, izva lai izvairoties uh, ka ne jau šī, šis sloks samazinās konkurences kropļojums. Es domāju, ka proporcionāli mazāki kredīta, procentuāli mazākas kredīta iestādes ir vairāk noslokotas. Tomēr mums uh, vajadzētu aizsargāt arī Cit arī lielās bankas pret konkurences kropļojumiem salīdzinājumā ar bankām, kas darbojas ārpus Eiropas tirgu. Es gribēju lūgt jūsu izpratni par to, lai mēs meklētu un mēģinātu panākt vislabāko iespējamo noguldījumu garantiju sistēmu, kas visbiežāk prasīs arī daudz naudas. Un, uh, ja mēs pašlaik atteiksimies no 1,5% mērķa, kā tas diskusijā līdz šim ir bieži izskanējis, tad mēs uh, šīs izmaksas samazināsim par trim, uh, par trešo daļu, tad 15 gadu laikā mēs sasniegsim nodrošinājumu nevis par 10%, kā ir paredzēts, bet mazāku. Bankām noslogojums, um, šis sloks būs um, tikpat liels kā tad, ja mēs noteiksim 1,0% par mērķi. Igadējais sloks nebūs ievērojami lielāks. Tāpēc šeit es negribētu atkāpties no 1,5% mērķa. Un tad vēl viens komentārs par eksanteks posts Pagātnē it kā ir bijušas sistēmas, ekspozīcijas sistēmas, kas ir sevi pierādījušas, tomēr mēs redzam, ka krīze ir pierādījusi to, ka daži labi vārdi var cilvēkus nomierināt, tomēr drošība, ka šī nauda patiešām ir mūsu rīcībā, ņemot vērā, ka krīze iestājas negaidot Un mēs redzējām, ka šobrīd bankām nebija iespēja izmaksāt uh, noguldītājiem nepieciešamās summas. Ja mēs nonāksim situācijā, ka izvairīties no situācijas, ka bankas nav spējīgas veikt maksājumus, ir iespējams veidot uzkrājumus. Cilvēki vēlas uzkrāt naudu, noslēdz apdrošināšanas, uzkrājošās apdrošināšanas un katru mēnesi iemaksā tur naudu. Un es domāju, ka bankām vajadzētu paredzēt tieši tādas pašas uh, saprāta un piesardzības noteikumus, kā tos uh, izmanto pilsoņi. Un uh, īsumā par to, kā tiktu aprēķināti katras bankas uh, iemaksas. Komisija šeit ir pieteikusi zināmu pieeju, bet es to izvēlos kā paraugu, kuru kāda valsts var izmantot, lai aprēķinātu, cik 1,5 mērķu ietvara sasniegšanai ir jāiemaksā katrai konkrētajai kredītiestādē, lai šis naudas pots piepildītos. Es domāju, ka banku tirgi Eiropā ir tik atšķirīgi, ka arī šeit mums būtu jāparedz lielākas elastības iestājas. Es esmu runājis ar daudzu valstu banku pārstāvjiem pēdējo septiņu mēnešu laikā, un es gribēju sacīt, ka tas bija pietiekami garlaicīgi. Bankas, kas uh, uzrāda līdzīgus riskus, praktiski neatšķirās viena no otras uh, ne uz augšu, ne uz leju Un ja mēs paraugāmies uz kredītsavienībām no vien, uz, uz uh, Credit Union no vienas puses un um, Royal Bank, Bank of Scotland uh, no otras puses, tad komisijas piedāvātais risinājums ir noderīgs un tāpēc 11. punkta trešajā punktā piedāvājām lielākas iespējas, ņemot vērā bankas riska profilu no 10 līdz 350 eh, eh, tūkstošus. Tas eh, būtu atbilstoši valstu noteiktajiem mērķiem. To mēs darām 13. punktā, nosakot, uz kāda pamata tiek jāveic, ir jāveic konkrēto kredītiesāžu iemaksas. Saskaņā ar Eiropas standartiem mums uh, tomēr šeit vajadzētu paredzēt realistīgumu iespējas. Thank you very much. Liels paldies. Tagad ir 31. mārts grozījuma iesniegšanas termiņš. Tie tiks izskatīti 20. aprīlī, balsos, balsojums 9. maijā un plenārsēdē jūlijā. Tagad mēs varam pāriet pie 17. darba kārtības punkta. Which is apdrošināšanas garantiju sistēmas. Un tagad tas ir Pīters Skiners. Lūdzu, vārds jums. Liels paldies priekšsēdē. Un mēs ļoti jauki pārējām no uh, banku garantiju sistēmas uz šiem jautājumiem. Patiesībā apdrošināšana nav tāda, kā banku sistēma varbūt. Uh, eh, ar to es arī varētu beigt. Tomēr ir daži cilvēki, kur uzskata, ka nekādai garantijai vispār apdrošināšanās produktiem nevajadzētu būt. Es neesmu viens no tiem. Es domāju, ka uh, mūsdienu modernajā finanšu sistēmā cilvēki tomēr pasaulē grib, lai būtu kaut kāda garantijas sistēma arī apdrošināšanām. Un, un uh, te ir arī iespējas, uh, kuras viņi jau grib izmantot un dažkārt tas attiec uz cilvēku visu mūžu ietaupījumiem. Jūs, protams, varētu paraudzīties, paraudzīties uz tādu dzīvi, kāda bija mūsu politiķiem nesenā pagātnē dažās dalībvalstīs. Un eh, regulē, regulātori uh, varēja izmantot dažādu veidu fondus. Bet katrā ziņā tagad mēs mēģinām ieviest kaut kādas normas šajā jomā. Komisijas darba dokuments ir parādījis zināms eh, aspekts uz pareizā virzienā. Es varētu lielā mērā tiem piekrist, taču ir arī daži pamat jautājumi, kuros mans viedoklis ir atšķirīgs. Es domāju, ka ir pareizi izveidot eh, tādu kā Eiropas Savienības eh, intervenciju Tomēr es neuzskatu, ka te jābūt Eiropas Savienības eh, nodrošinājumam. Kā jau mēs runājam no mm, pagājušajā, dzirdējām no pagājušajā runātāja, dažādās dalībvalstīs situācija ir atšķirīga un, un nebūtu pareizi, ka atbildību uzņems Eiropas Savienība. Taču mums vajadzētu izveidzēt kaut, kaut ko tādu, kas ir koordināts konsolidēts un vismaz zināmā mērā atbilst tām uh, eh, gaidām, kādas mūsu iedzīvotājiem katrā dalībvalstī varētu būt. Es arī uzskatu, ka mums vajadzētu izdarīt spiedienu uz eh, mūsu uzraugiem dalībvalstīs. Nevar gaidīt, ka risinājums vienmēr nāks no Eiropas Savienības līmeņa. Es domāju, ka atbildīgās personas ir ka tām personām ir jā, jāapzinās savu, savu atbildību un līdz ar to arī jā, jāspēj arī pielāgoties reālajai situācijai. Man ir bijusi arī uh, diskusijas ar, viet, ar um, varas iestādēm un viņas ar tam piekrit. Es domāju, ka likumi būtu, noteikumi būtu jāharmonizē, kā nacionālās garantijas sistēmas ir strukturētas. Uh, Slovākijas eh, polises turētājiem būtu jāizmanto tā, būtu jābūt tādai pašai pieredzēji, ja viņš grib izmantot apdrošināšanu eh, vienalga kurā dalībvalstī. Un jāpastāv arī konsistencei starp eh, dažādām schēmām un dažādām apdrošināšanas, dažādiem apdrošināšanas tipiem ja, patērētiem ir jābūt aizsargātiem un nevar gaidīt, ka patērētājs zinās, kura eh, garantijas, apdrošināšanas garantijas sistēma ir nodrošināta, kura nē. Tas būtu jāzina uzraugiem. Taču mēs zinām, ka diemžēl bieži vien apdrošināšana nav uzticama. Bieži vien tās eh, apdrošināšanas eh, kompānijas vienkārši bankrutē, viņas nespēja izmaksāt. Tomēr tā, tā ir atšķirība no banku, pro, no banku situācijas, kur tad, ja ir problēma, tad jums patiesībā ir jāspēj izmaksāt tūlīt diennakts laikā. Bieži vien, eh, ja ir problēmas apdrošināšanas kompānijā, tas nozīmē, ka citi cilvēki nevar izmantot šo apdrošināšanu. Eh, iespējams, ka vajadzētu arī slēgt eh, mazo un vidējo uzņēmumu darbību, taču es nezinu, kā tas pat labam būtu darāms, jo te ir problēma ar proporcionalitātes principu. Kā mēs te noteiksim eh, ierobežams, jo mums vēl nav tādu definīciju, kopīgas definīcijas Eiropas Savienībā, ko nozīmē mazais un vidējais uzņēmums, un kā apdrošināšanas firmas varētu ar tiem sadarboties. Es ceru, ka komisija nāks klājā priekšlikumiem kaut kad vēlāk, taču pat labam es nezinu, kā mēs varētu MVU iesaistīt šajā sistēmēs. Uh, ir paredzēts ex-ante fonds un tiešām ir veidi, kā to varētu finansēt. Un tie ir paredzēti, lai nodrošinātu to, ka uh, polises turētāji var izmantot savas tiesības, un daudzās dalību valstīs tāda sistēma jau darbojas, tad tomēr to nevarētu noteikti aprakstīt kā ex-ante schēma. Un būtu vērts eh, tomēr tā rīkoties. Eh, apdrošināšanas ganotēju sistēma finansēšana ir subsidiaritātes pārziņā. Es domāju, arī turpmāk tā tam būtu jāpaliek. Ja tas nodrošina, ka patērētājiem ir vienīga, vienādas tiesības svarīgi, lai patērētājiem būtu tie paši noteikumi attiecībā pret apdrošināšanas firmām. Un eh, runājot par to, vai, vai šī sistēma atbilst tās prasībām, tā ir svarīgs jautājums. Eiropas eh, pārbaudes uh, aģentūra secināja, ka pastāv dažas sistēmas, kuras neatbilst eh, prasībām. Un eh, komisija un parlamentam ir tomēr jāizdomā, kā šīm sistēmām būtu jāizdarb, jādarbojas. Iespējams, ka būtu jāizmantā tie paši līdzekļi, lai iepriekš finansētu šīs sistēmas. Es, es ceru, ka mums būs, mēs kosim veiksmi šai darbā. Paldies, Pīter. Paldies, Pīter domāju, ka Otomāra karas vārdā Žans Pols acīm redzot izteiksies, jā? Ja? Vai ne tā? Jā, paldies priekšādātāji. Atomārs karas ir, nu, liels darbonis pie šī jautājuma, bet, diemžēl, viņš nevarēja būt šeit. Viņš nodeva man savus piezīmes, un tad viņa vārdā, cerams, es varēšu arī izteikt šos komentārus Pīteram. Karaskungs uzskata, ka šim finansējumam nevajadzētu būt harmonizētam. Uh, un nosakot konkrēti kādu veidu apdrošinātāju katrā valstī. Un šajā punktā viņš ir vienas prāts ar Skinner kungu, sakot, ka harmonizācija, minimāla harmonizācija ir vai, vajadzīga nosakot lūk lomas un kā notiek šī garantiju sistēma, kurā brīdī tā iestājas un tam līdzīgi, bet geogrāfiskā zona tā tad būtu, nu, tā būtu noteikti pēc reģistrācijas valsts Un tā tad runa ir par patērētājiem un nevis par uzņēmumiem, un savukārt pie, iet, piemērojums ir eh, saistīts ar eh, dzīvības apdrošināšanas jautājumu un nevis eh, nedzīvības apdrošināšanas līgumiem. Turklāt risks, kas saistīts ar patērētāju, tam jābūt, kas patērētājiem rodas, tam jābūt pēc iespējas mazākam. Un nepieciešams spēcināt tāpat arī sadarbību starp uzraudzītāju iestādēm, lai nonāktu pie tā, ka rodas arī tāda profesionāla autoritāte visiem šiem apdrošinātājiem. Eksante finansējums, jā, par to arī tika runāts. Eh, Karaskungs uzskata, ka šāds finansējums, ja finansējuma veidam, eh, ir jātiep izlemtam katrā, katrā gadījumā atsevišķi dalību valstī. Tāpat uzmanība jāvērš arī uz šādu punktu. Uh, Skinera ziņojumā tiek pieminēti dažādi modeļi, karas kungs vēlētos precizēt um, šos modeļus, nu, piedā, uh, nosakot, vai tātad tie ir pieejami nodok uh, patērētājiem, ja varbūt tie ir no, tālāk nododami pārdrošināšanas līgumi. Un definīcijām noteikti šeit būs ļoti svarīga loma. Un šajā punktā ir vajadzīgs, eh, tātad, ska, vajadzīgs skaidri pirms tiek pieņemts tiesību akts. Skiner kungs runāja arī par starpnieku uzņēmumiem, bet Karas kungs uzskata, ka šajā gadījumā tos nevajadzētu ietvert garantijas sistēmā. Ja runājam savukārt par kompensāciju izmaksas termiņiem, tad Karas kungs uzskata, ka tiem jābūt salīdzinoši plašiem, gariem, īpaši ņemot vērā konkrētas situācijas. Nu, piemēram, tajā gadījumā ir uzsākta tiesasprāva. Sistēma patērētāja aizsardzībai, eh, tai nevajadzētu attiekties tā, ka tā tiešā veidā darbojas apdrošināšanas uzņēmuma labā. Nu, tāds bija Karas kunga piezīmes, un es esmu vienkārši viņa vietā runājis. Paldies! Thank you, Madam Chair. Paldies priekšādātājai! Paldies arī jums, Pēter. Kā vienmēr man liekas, ka jūs esat paveicis lielisku darbu. Un centos ļoti uzmanīgi atrast kādas kļūmītas, kādas problēmiņas jūsu ziņojuma projektā. Man liekas ļoti svarīgi, ka jūs pieminat, ka apdrošināšana ir kaut kas pilnīgi cits nekā banku sektors. Un noguldījuma kompensācijas schēmas tas arī kaut kas pilnīgi cits šai pakotnē mēs runājam par trīs atsevišķi, atsevišķiem tiesību aktiem, kas it kā šobrīd tiek visi mesti par vienu kārti. Un es domāju, par to mums arī būtu vērts padomāt, strādājot pie jūsu ziņojumu. Gribu uzsvērt, ka es uzskatu šam vienots eh, valsts principam, minimālai obligāto kompensācijas principu uzskatu par svarīgu. Un domāju, ka aptvērums mums būtu jāapta, jāapspriež tieši tā, kā jūs jau minējāt. Tas, manuprāt, ļoti svarīgi, un mēs esam centušies definēt. Varam varbūt uzvaicāt arī komisijai, kas tad gal galā tiek ietverts šajā sistēmā? Jo esam jau diskutējuši par šo, un jūs esat nu, faktiski jau eksperts. Jūs runājat par kāda veida apdrošinātājiem, tad mēs runājam. Uh, Ehm, kuri tiek ietver šai maksātspēja divi tiesību akta kopumā un par kādiem dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem mēs runājam, vai tie ir līdzīgi pensiju fondiem, nu reizēm tie tiek izmantot līdzīgi kā pensiju fondi. Un jūs ļoti labi zināt, ka ir arī dažādi pensiju tipi. Atsevišķās, piemēram, Ziemeļvalstīs, Skandināvu valstīs bija tāda pensija tipa, kas radīja problēmas eh, ar saistībā ar maksāt, nespē, maksāt spēju divi, un arī šajā gadījumā tas var radīt problēmas. Un tāpēc mums vajadzētu skaidru un gaišu visu definēt. Jūs runājat par simtprocentīgu aizsardzību zināmā konkrētā fiksētā laika periodā. Nu, pārlieciniet lūdzu mani vēl par to. Es īsti nesaprotu, kāpēc tas būtu tas pareizākais. Turklāt Jūs runājāt arī par to, ka šis sagums varētu arī attiekties uz krāpnieciskām eh, apdrošināšanas darbībām, tātad nepareizu pārdošanu. Nu, cik tālu es saprotu, tad šajā konkrētajā te komisijas tekstā, piemēram, šādas darbības netiek ietverts. Un es tāpēc labprāt dzirdētu jūs viedokli par šo jautājumu, jo, piemēram, ja mēs paraugāmies, piemēram, uz investoru kompensāciju schēmu, jeb sistēmu, piemēram, Lielbritānijā, šeit ir diezgan liela plašāka definīcija, kas attiecas uz segumu patērētājiem. Nu, tātad, ja jūs cenšaties panākt to pašu šeit arī visai Eiropai, tad, nu, man liekas, jums tomēr vēl ir jāpaskaidro sava rīcība. Jo tādā gadījumā, ja mēs runājam ne tikai par bankrotu un krāpnieciskām darbiem, bet arī vēl par kaut ko citu, vai ne tā, tas varētu būt diezgan grūti definējams jautājums. Un starp citu, es domāju, ka tad, kad, un tā ir tā kā atbilde uz Volman kungu teikto, Mēs, protams, šai komitejā savu darbu padaram, ja nodrošinam aizsardzību katram patērētājam. Nu, tā, protams, mēs varam teikt, bet no otras puses. Ir arī kaut kādas lietas, par ko mums ir jābūt atbildīgiem. Un mēs nevaram vienmēr pilnībā vienkārši nodrošināt segumu visa veida riskiem. Nu, kaut kur arī pašiem jāuzņems atbildība. Nu, finansējums tālāk. cenšos nodrošināt eh, saprātīgu apmēru finansējumu šobrīd investoru kompensācijas sistēmai. Un kā jūs zinat, eh, šai gadījumā tas viss notiek ar eksanta finansējumu palīdzējumu, pa, palīdzību. Nu, man ir zināms šaubas, protams, par šo jautājumu. Uh, jo es apzinos, ka atsevišķas citas iestādes tāpat ir paudušas šaubas par šādu risinājumu, un es domāju, ka mums vajadzētu to paturēt prātā, likt to aiz auss arī šai gadījumā, jo šajā konkrētajā gadījumā būtu vēl pamatotāk šaubīties par šādu risinājumu. Jo, nu, piemēram, jūs uzdot jautājumu par to, cik tad apdrošināšanas uzņēmumu uh, faktiski patiešām ir bankrotējušas, vai nodarbošanās ar krāpniecību šai periodā, nu tad vai tādas atbildes vispār ir? Un vai ir kāda apdrošināšanas kompānija, kas ir radījusi problēmas visā sektorā kopumā? Nu tad man liekas, ka atbilde šķiet ir, nu vismaz cik man zināms, negatīva. Nē, tādu, tādu operatoru nav. Varbūt tas ir tie teorētiski iespējams, bet līdz šim jāsaka, nekas tāds piedzīvots nav. Un tāpēc es domāju, būtu tikai prātīgi virzīties uz priekšu soli pa solītim jūsu uzņemtais virziens, manuprāt, ir pareizs, pilnīgi pareizs, arī nu, no manas skatu punktu raugoties. Bet varbūt mēs varam, nu, vēl te pagrozīt mazliet šo tekstu, nu, vēl tālāk, nu, mazliet uzlabot jūsu tekstu. Svens tālāk. Viki, arī jūs gribējāt runāt, vai ne tā? Jā, Viki, jūsu kārta runāt. Vai jūs steidzaties? Jā, Svens Gigalds saka, es varu runāt arī pēc jums. Jā, trīs pavisam nelieli punkti. Jā, nu jūs pilnīgi noteikti, Pīter, zinat daudz vairāk par apdrošināšanu nekā es par šo simtprocentīgo pārklājumu segumu. Nu, es domāju, vai te nav mazliet tāds morāls kaitējums, jau sakot, ka, lūk, katrs vienmēr dabūs 100% uh, segumu arī šajos dzīvības apdrošināšanas pakalpojumu gadījumā. Nu, varbūt, ka šī latiņa tomēr jāliek mazliet zemāk par izmaksu un izmaksas laikiem un tā tālāk. Zinu, ka tajā brīdī, kad es, piemēram, saņemu apdrošināšanas atlīdzību, tad, tad jāsaka, portveļu, portveļa pārdošanas apjomos ir diezgan spēcīgs uh, trieciens. Līdz ar to varbūt tālāk šo portfeli, piemēram, dzīves apdrošināšanu var nodot nākamajam uh, um, operatoram un tā mazināt šo slogu. Un trešais punkts, nu varbūt arī šeit var formulēju mazliet grozīt, nu piemēram, ja uzņēmums nodarbos ar kramcīgu darbību, bet tomēr ir maksāt spējīgs, tad tādā gadījumā vispirms vajadzētu vērsties pie šī operatora apdrošinātāja, nevis pie fonda vai ne tā. Nu, gribētu tikai lūgt jūs atbalstu šeit. Jā, paldies, tālāk Svens. Jā. So first of all, um, Jā, vispirms Es ceru atkal strādāt ar jums pie šī jautājuma. Mums jau ir bijusi auglīga sadarbība saistībā ar pāraudzīs pakotni. Mēs strādājam pie paralēlu schēmas, investoru kompensācijas schēmas. Es ceru, ka ties, un es arī novēlu Otmāram Karasam labu atveseļošanos. Es ceru, ka viņš mums drīz atkal piebiedrosies. Tiešām ir ļoti žēl, ka viņam atgadījās šis negadījums. Nu, man, vēl man ir tādi vispārēji komentāri. Pirmkārt, es uzskatu, ka mums ir tendence neuztver problēmas nopietni. Mēs neuztveram nopietni tās problēmas, kas mūs vēl nav skārušas. Un tā ir daļa no problēmas šajās debatēmis visi ļoti labi apzinās, kāds ir problēmas banku sektorā, bet apdrošināšanas uzņēmumi pat labam mm, liekas visumā tie labie puliši. Es tam piekrītu, protams, apdrošināšana ir atšķirīga no bankām. Bankas eh, krīzes izraisītāji nebija apdrošināšanas uzņēmumi, un, protams, ka tie tagad ir, eh, pret tiem jāizturas atšķirīgi, taču mums nevajadzētu radīta mīta, un viens no mītiem manā skatījumā ir tas, ka apdrošināšanas kompānijām nebija nekāda sakara ar krīzi, un tāpēc tā, tās arī necieta krīzes dēļ. Bet mums jāapzinās, kas notiek eiro tirgūs. Šodien mums arī jāsaprot, kas notika dažām apdrošināšanas kompānijām Kas ar tām būtu noticis, ja mēs nebūtu glābuši bankas ar milzīgām politikas eh, intervencēm? Kas būtu noticis ar šīm apdrošināšanām, ja mēs nebūtu iesaistījuši ar milzīgu monetāru intervenci un daudz uh, valsts garantijas? Apdrošināšanas kompānijas arī ir investējuši, nedomājot par potenciālajiem riskiem. Uh, subtirgos, un tās arī būtu nonākušas milzīgā problēmā, ja mēs nebūtu izdarījuši to, kas mums, eh, ko mēs izdarījām, nebūtu glābuši bankas. Mums tas tirgus eh, ekonomikā nebūtu bijis jādara patiesībā. Tāpēc es domāju, mums būtu jābūt saprātīgiem, piesardzīgiem, jo Jo gadās, kad eh, tāds, eh, ka, kas tāds notiek ar banku sektoru, un eh, mēs nedrīkstam tomēr uzskatīt, ka apdrošināšanas sektora nekas tāds nevarētu uzskatīt. Mums notikt, mums uz to jāraugās ļoti nopietni. Un saistībā ar to man šeit ir divas lietas sakāms. Pirmkārt, mums ir uzmanīgi jāraugās, tāpat kā divās citās schēmās, banku schēmā. Uh, ka, kad uzņēmums ir pārāk liels, lai tas izgāstos. Tātad, ku, vai šo schēmu dalībnieki, kas turpmāk tāda būs, vai arī kas jau tagad ir, kas notiks, ja tie bankrotēs, vai ja tie būs ceļā uz eh, bankrotēšanu, vai tie nebūs pārāk lieli, lai savu solījumu turētu. Tāpēc mums ir ļoti uzmanīgi jāpārdomā, kā arī lielums izmērs ir viens no faktoriem. Otkārt, es uzskatu, svarīgi ir domāt par visu šo ex ante un ex post jautājumu. Mums nevajadzētu būt tik pašpārliecinātiem par to, ka apdrošināšanas sistēmā sistēma ir tik droša, ka tā var pamatot ex post finansēšanas schēmu. Es domāju, ir arī nozīmīgi argumenti pret to. Piemēram, ja apdrošināšana kompānija bankrotē, tad tā vairs nesniegs ieguldījumu pati savas sevis glābšanā. Un tas ir viens arguments manā skatījumā ļoti svarīgs par labu ex ante fondēt uh, sistēmai. Otkārt, ja ir milzīga problēma finanšu tirgū, un jūs darāt visu ex post, uh, gadījumā, ka tas tiešām smagi skar tirgu, tad visticamāk jums būs ļoti grūti panākt ekspostu ieguldījumu. Tāpēc es aicinātu kolēģis šo jautājumu skatīt ļoti nopietni. Ir pamatot, ir savs pamatojums, kāpēc gan banku, gan apdrošināšanas sistēmā mēs uh, pievēršamies ex ante finansējumam. Un um, es negribu labprāt pieņemt to, ka uh, apdrošināšanas eh, nozarei, te būtu jābūt ekspost finansējumam. Un tālāk man vēl ir, te ir problēma ar eh, visā, par visu šo minimālo un maksimālo harmonizāciju. Un, un es domāju, mums te jāpieņem lēmums. Ja mēs uh, eh, iestājāmies par minimālo harmonizāciju, tas nozīmē reālas Eh, sistēmas dažādās dalībvalstīs būs atšķirīgas. Ja mēs tajā pašā laikā izvēlamies eh, referenta priekšlikumu par nacionālo regulējumu, tad tajā pašā tirgu mums būs ļoti atšķirīgi dalībnieki ar ļoti atšķirīgiem aizsardzības līmeņiem saskaņā ar viņu nacionālajiem uh, Uh, nacionālām prasībām, bet tas kropļos uh, konkurence jomā, kur tai nebūtu jākropļojas. Līdz ar to es domāju, ja mēs iestājāmies par minimālo harmonizāciju, tad iespējams, ka mums vajadzētu būt šai dalībvalsts pieejai. Un es gribētu uh, izpētīt šo ideju dziļāk nākotnē, tātad ar ēnu referentiem. Un pēdējais jautājums no manas puses ir saistīts par MVU kā Šarona uz to norādīja. Es ceru, ka mēs ziņojumā varētu darīt zināmu, kā sadzot, eh, apdrošinot um, privātu personas, varbūt varētu, bet, eh, Pēter, ja te ir kādas juridiskas lietas, varbūt mēs varētu juridiski kaut ko mainīt, lai tomēr tas attiektos ne tikai uz privātu personām. Tāds būtu manu, manas sākotnējās pārdomas, un man visvairāk interesē nobeigumā es gribētu sacīt tas, lai mēs tā nodrošinātu, ka ieguldījumi šajās schēmās ir, sistēmās ir ex ante atbilstoši attiecīgās apdrošināšanas kompānijas riskam, kā tas līdz šim bija darīts bankās, un lai mēs arī ņemam vērā sistēmiskos riskus, uh, lai īpaši lielie uzņēmumi, ku, eh, tādā gadījumā, ka viņi potenciālais, eh, potenciāli nemak, nemaksāt spēja eh, būtu tad jāapmaksā no valsts, tad lai tas arī tiktu uzskatīts par vienu no faktoriem aprēķinot viņu ieguldījumu. Es domāju, mēs radīsim risinājumu lai spētu vienot, vienot, vienoties. Un paldies, es ceru, ka varēsim turmāk sadarboties. Paldies, Sven. Pēter, lūdzu. Pavisam īsi. Es ātri to varu izskatīt. Ehm, man žēl, ka Karas kungs nevar, nevar būt mūsu vidū. Varbūt Žan Pauls man pastāstīt pēc tam, kas viņam notika. Bet tagad strādāju pie šī jautājuma. Jā, es varu paskatīties uz mm, patērētāju pārvirzīšanu no viens, viena uzņēmuma uz otra, tad to var izskatīt arī ziņojumā. Eh, te ir runa arī par atbildības eh, sadalījumu, vai nevajadzētu eh, jaunas tiesību aktus arī starpniekiem. Es domāju, mums jāapsēžas kopā un jāizlem, kā to varētu darīt. Uh, varbūt tas, eh, to varētu darīt nevis ar jaunu, eh, ar jaunu tiesību aktu starpniecību, bet varbūt ar kaut kādām izmaiņām šajā tekstā, varbūt kaut kāda maza detaļa mums šeit pietrūkst, mēs varētu to labot. Nu tā tad atgriezīsimies pie tā. Es saprotu, ka Karas kungs tehni, no tehniskā viedokļa arī ļoti labi pārziņ šo apdrošināšanas jomu, un viņš tad varētu daudz piedāvāt. Olī Šmica jautājums, man jāsaka, Olī, Paldies par tavu atbalstu, bet eh, šeit tiešām ir runa par krāpšanu. Mums tiešām patiesībā ar to ir bijis pieredze. Šeit parlamentā eh, tika balsots, es neatceros, vai es tiešām par to iesaistu, bet tas bija liberāļa referents un beig beigās tad eh, es pieņēmu par šo Equitable Life gadījumu un saistību, un tur bija mūsu saistība, vai cilvēki tika krāpti vai nē. Varbūt viņi nerīkojās prātīgi, taču viņi tomēr nedomāja par to, ka uzņēmums, ka, kurš iz, kaut ko sola, neizpildīs sev, uz savu solījumu, jo tika solīts, ka lūk, tirgus vērtība pieaugs. Tā tad krāpnieciska komercdarbība tomēr ir uzskatām par lamatām, kas arī ir jārisina. Varbūt mēs radīsim risinājumu jūs norādītajai Uh, problēmai, bet ir vērts paskatīties uz šo equitable life, jo tas tad noteica to, cik tālu mēs savās, savos tiesību aktos iesim, par pāro, uh, iesim pārobežu regulējumā. Ir kooperatīvi, ir uh, visādi citi uzņēmumi, ir uh, fondi, ir vēl citi dažādi veidi, kā kapitāla tirgi Francijā, Lielbritānijā un Vācijā rīkojas. Protams, pastāv arī mazāk un lielāk apdrošināšanas uzņēmumu. Es domāju, šī dažādība mums izvirž ļoti sarežģītu jautājumu, kā mēs finansējam šīs sistēmas un cik augstus uh, kapitāli mēs šeit gaidām. Protams, ka um, tad, ja ir lielie uzņēmumi, tad tie strādā arī pārrobežās. Tā ir tāda liela kā Ziemeļu valstu lieta. Uh, Taču lielie fondi arī var tā darboties. Taču galvenais, lai mēs neaizmirstam šo maksāt nespējas divi cīņu. Tā šeit, jo visiem gandrīz visi tik smagi strādāja, ka tiešām šis nebija pielis priekšlikums. Es domāju, ka šeit ir valkams paralēls ar banku sektoru. Es domāju, mums būs jārod kompromiss. Nu, tad sākotnēji mēs varētu par to runāt, debatēt. Runājot par atbildību, jā, es, es piekrītu, mēs uzņemsimies atbildību. Un tad tomēr jābūt ir drošības tīklam, lai tie, kas ir vismazāk aizsargāti, tie tiek uh, tomēr glābti. Uh, un jābūt arī uh, kaut kādai, kaut kāda atbildība jāuzņems arī regulātoriem. Un es domāju, mēs te runājam par uh, retiem gadiem. Es ceru, ka tie arī turpmāk neatgadīsies bieži. Un tas daudz, daudzajādā ziņā ir saistīts ar Svena sacīto par šo 100% sēgumu. Es domāju, dažās valstīs 100% sēgums jau pastāv, tāpēc nevajadzētu prasīt, lai no tā atkāpjas. Uh, Bet ja mēs gribam runāt par to uh, vispārējais debatēs, tad varbūt mēs varētu raudzīties, kā šeit ir subsidiaritātes loma. Uh, šeit ir arī liels problēmas. Tātad labāk mēs prasām uh, kaut ko daudz nekā maz. Par citām lietām, uz ko norādīja Svens, uh, daudz no tām ir saistīts ar nemaksātspēju divu. Eh, maksātspēja divi. Es tātad skatos uz implementējušiem pasākumiem. Ja jūs paraugāties uz uh, eh, maksātspēju divu, tad tie noteikumi tur ir pilnīgi atšķirīgi no tiem, kas eh, darbojas banku sektorā. Kāds kapitāls būtu pi pieņemams, kāda būs minimālais kapitāls, un kad regulātori iesaistās, eh, kad, kad te izpaušas intervences, un katrā ziņā viņi tiek, ja ir kaut kas, kas ir uzskatāms par kapitāla prasībām, tad katrā ziņā uzņēmumi tiks pakļauti maksātspējai divi tam, kā viņi darbojas tirgos. Mēs gribam, lai tas atainojas praksē un arī, lai tiek noteikti, cik liela varētu būt regulētāja inter, intervence. Mums jānodrošina, lai eksperts jau ir uz vietas. Varbūt es varētu krustot abas lietas, eksperti un maksāt spēju divi. Un tad mēs varētu atgriezties pie šiem īstenošanas pasākumiem 2013. gadā 1. 1. janvārī, kas mums ir ļoti svarīgs datums. E, katrā ziņā paldies par visiem, kas izteicās un ceru, ka būs iespēja debatēt tālāk. Paldies, Pēter, grozījuma iesniegšanas Uh, iesniegšanas termiņš 23. mārts, 19. aprīlē tos izskatīsim, izskatīsim, 21. maijā balsosim un tad tiks skatīts jūnija plenārsēdē. Tagad varam pāriet pie pēdējā darba kārtības punkta. Pasaules ekonomikas pārvaldība. Referents Gunārs Hokmārks. Lūdzu, Gunār, vārds jums. Liels, Liels paldies! paldies. es uh, izplatīšu referenta ziņojuma projekta um, struktūru pirms es iepazīstināšu jūs ar savu ziņojumu projektu. Tomēr izteikšos pavisam īsi. Vispirms uh, mums ir jāņem vērā fakts, ka pasaules ekonomikas līdzsvars pašlaik ir mm, pavisam atšķirīgs no tāds, kāds tas bija agrāk. Globālās Institūcijas pašlaik atrodas apmēram tajā laikā, kā kopš pasaules, otrā pasaules kāra, un pašlaik ir daudzas lietas ir mainījušās. Šobrīd mēs dzīvojam pavisam atšķirīgā ekonomikas realitātē, kur viss notiek visekonomiskākā ekonomiskā attīstība ārpus tās geogrāfiskās zonas, kur agrāk notika ekonomiskā attīstība. Galvenokārt tā bija Eiropa un arī dažas citas pasaules daļas. Tomēr kopsumā pirms otrā pasauli skāra šī bija pasaules ekonomikas globo dominējošā daļa. Ja mēs paraugamies pašlaik uz attīstības tirgiem, tad uh, to mēs vairs nevaram atbildēt. Viens no galvenajiem iemesliem finanšu krīzē bija fakts, ka pasaules ekonomika nepielāgojās jaunajiem līdzsvariem, ar kuriem mums nāks saskarties. Un tad, kad mēs runājam par līdzsvariem, līdzsvaru trūkumu, ir svarīgi atcerēties, ka mēs vienmēr esam redzējuši nelīdzsvarotību. Tas notiek desmitiem gadu gaitā, piemēram, raugoties uz nabadzību trešajā pasaulē Tā arī bija daļa no līdzsvera trūkuma. Tur nebija investīcija, tur nebija izaugsmas, un tas notika lielā pasaules ekonomikas uh, daļā. Es domāju, ka ir svarīgi, kā vienu no izaisa punktiem atcerēties, ka pēdējo 30 gadu laikā mēs esam redzējuši, ka uh, daudz uh, ievērojams cilvēku skaits pasaulē dzīvo pietiekami uh, labos apstākļos. Šis skaits ir pieaudzis no 1 līdz uh, 4 miljardiem, un tas, es domāju, pietiekami labi raksturo pasaules ekonomikas pārvaldību un kārtību, ja es varu izmantot šo vārdu. Ko tad mums ir um, jādomā uzlabot šajā pasaulē? jāuzlabo caurskatāmība, finanšu sistēmas eh, stabilitātes noteikumi, un mums ir jāpanāk eh, izpratne par valūtām un uzraudzības mehānismiem. Viens no galvenajiem jautājumiem, kuriem mēs saskaramies pašlaik, ir eh, dažādās monetārās politikas. Es domāju, ka ASV ar savu naudas politiku daļai radīja problēmas, un pašlaik mēs redzam to pašu, paraugoties uz ASV monetāro politiku. Mēs uh, redzam, ka tā ir iesaistīta dažādās problēmās ar citām pasaules valstu valūtām. Šīs lietas ir savstarpēji saistītas, kad mēs runājam par līdzsvaru tad jāatcerās, ka ne tikai līdzsvaram, bet arī nelīdzsvarotībai ir vajadzīgas divas puses. Mums ir jārunā par atlikumiem, bet jārunā arī par deficītiem, jo būtībā jau deficīti no vienas puses ir tie, kas rada šos atlikumus. Dažas ekonomikas tērē vairāk, un tas ļauj parādīties atlikumiem citās ekonomikās Mēs pašlaik nerunājam par Eiropu, mēs varam atlaisties krāslā un paraudzīties uz globālo ekonomiku, jo atlikumi Ķīna ir ASV deficīta. Ba radušies balstoties uz ASV deficīta. Es domāju, ka mums ir jāvirzās uz priekšu, ņemot vērā galvenos punktus, kurus, manuprāt, ir viss būtiskāk apspriest Vispirms runājot par globālajām institūcijām, mums ir jānodrošina, ka mums ir uh, spēcīgas globālās institūcijas. Es starptautiskā valodas fonda ietveros, es domāju, ka G20 var spēlēt būtisku lomu, nodrošināt noteikumu īstenošanu, kas attiecās uz caurskatāmību un stabilitāti. Mēs ļoti daudz esam runājuši par tādām lietām, kā par maksātspēju divi, un tas eh, par bāzeli, un tas uh, lielā mērā ir saistīts ar globālajām korporācijām un globālajām struktūrām. Gribēju, lai mēs padomātu par to, ka SVF ir visaptvērošākā starptautiskā institūcija, kurai ir milzīga loma. Mums jādomā, kā iesaistīt eh, šajā darbā arī citas pasaules institūcijas, tādas kā G20, lai panāktu labāku sabalansētību visdažādākajās jomās. Kad mēs runājam par valūtām, es nedomāju, ka šeit galvenais jautājums ir tas, ka mums būtu jāparedz jauni noteikumi Drīzāk mums ir jādomā par to, lai valūtu attīstība notikt saskaņā ar tirgus realitāti, un tas būtu labs progress. Tā pašā laikā, ņemot vērā to, ka mums ir jārunā par disciplīnu, runājot par monetāro politiku, jo, kā jau es teicu, tās um, ietekmē valūtu problēmas. Gribēju pieminēt šeit arī trešo lietu. Lai panāktu līdzsvaru vai stabilāku globālās ekonomikas attīstību, jāraugās arī uz globālās tirzniecības sistēmu, jo pašlaik pasaules tirzniecības sistēma ir asimetriska, ņemot vērā to, ka mums nav tik atvērtu pasaules tirgu, kā tiem vajadzētu būt. Un daudzās uh, gadījumos tas ir mīnus Eiropai. Tas izskaidro, kāpēc mums ir deficīti tur, kur mums viņi ir. Ja mums būtu daudz atvērtāka pasaules tirzniecība pakalpojumu jomā, tad tas nāktu par labu Eiropas e ekonomikai. Mēs panāktu lielāku eksportu un varbūt pat radītu atlikumus. Mums ir jāraugās globālā perspektīvā arī uz lauksaimniecības preču tirgiem, jo tas daudzām valstīm nabadzīgajā pasaulē ļautu eksportēt šos izstrādājumus. Visi no mums zina, cik jūtīgi ir šie jautājumi, bet ja mēs vēlamies panākt sabalansētāku pieeju globālajai ekonomikai, mums nāksies runāt arī par pasaules ekonomikas nozarēm, kas veido šo līdzsvaru trūkumu. Mans mērķis šajā ziņojumā ir noteikt galvenos mērķus un domas par to, kā mēs varam sekmēt pasaules institūciju izveidi, sākot no 20 un tā tālāk, un kā atrauties no tās domāšanas vai struktūrā, struktūrām, pēc kurām mēs vadījāmies līdz šim. Man jāteic, ka šī ir ārkārtīgi interesanta diskusija, bet uh, tā būs arī būtiska ietekme, jo tad, ja Eiropa varēs izstrādāt realistisku pieeju par to, ko mēs varam sasniegt pasaules līmenī, nodrošināt stabilas struktūras, uh, kas uh, pārstāvētu pasaules uh, moderno globālo ekonomiku, tad mēs varēsim nodrošināt pasaules ekonomikas attīstību nākotnē. Un ja mēs paraugāmies šodienas pasauli, ieskaitot jaunākās uh, attīstību, jaunāko attīstību, jaunākos notikumus Japānā, tad mums mēs saprotam, ka šādas globālas institūcijas ir nepieciešams. Uh, Mums ir jānodrošina, lai šis mērķis būtu reāls, ne tikai tukši vārdi. Es ļoti priecājos par gaidāmo diskusiju šeit, bet arī par tikšanos ar referentiem, kad uh, pirms kom, nākamās komitejas sanāksmē mēģināšu iepazīstināt jūs ar atzinumu projektu. Paldies, Gunār! Došu vārdu arī ēnu referentiem. Jā, Gunār, uh, finanšu krīze bija starptautiska. Tā izplatījās vienā valstī, bet vēlāk izplatījās pa visu pilsētu. Ekonomikas krīze bija starptautiska, parādu problēma ir redzama Atlantijas okeāna abās pusēs, un, saba, un pasaules līdzsvara trūkums ir vērams visā pasaulē. Mums ir nepieciešams eh, domāt par globāliem risinājumiem Eiropas parlamentā, un es domāju, ka tas varētu veicināt atbildību mums nākas secināt, ka pasaules ekonomiskā sistēma sagrū 1971. gada augustā. Kāds tad būtu risinājums šeit? Mums vēl, vēl ir jāuzdod pietiekami daudz jautājumu, vai mums ir pietiekama maksātspēja, kā ir ar kvalitāti, vai ir pareizi izmantot nacionālās valūtas starptautiskiem maksājumiem. Es patiešām piekrītu arī tam, ka starptautiskās, daudzas no starptautiskajām organizācijām ir pagātnes atliekas. G20 ir uzsākoša attīstība, tomēr mums jājautā, vai tā ir īstā, īstais attīstības virziens nākotnē. Varbūt mums vajadzētu institucionalizēt pasaules uh, ekonomisko pārvaldību G20 līmenī un galu galā SVF, PTO un citas organizācijas ir tikai izpildi. Mums ir nepieciešama pārvaldība, kuru pašlaik uh, veids G20. Notiek gan diskusijas, vai to nebūtu iespējams formalizēt. Tātad ar šīm problēmām mums nākas saskarties. Un uh, mums ir jārunā par tādiem jautājumiem kā caurskatāmība un korupcija, par monetāriem jautājumiem, kurus es tikko pieminēju, par inflāciju, kuru rāda naftas un pārtikas cēru pieaugums un tam līdzīgi. Un uh, tādējādi mēs uh, mēģināsim panākt globālu stabilitāti. Kā ainu references tiešām ļoti priecājos par gaidāmo sadarbību ar Gunāru Hekmarku, un es arī uzskatu, ka Šī ir ārkārtīgi svarīga tēma, kurai, kurā būtu, parlamentam būtu jāsniedz savu ieguldījumu. Paldies, Danuta Hubner, lūdzu. Liels paldies, priekšsādātāji. Es domāju, ka Gunār, tev ir pilnīgi neiespējams uzdevums. Es pilnīgi tev izsaku līdzjūtību un ceru, ka varēšu varbūt piedāvāt kādas idejas, kas. Um, varēs sniegt ieguldījumu risinājumu piedāvāšanā. Es liecos piekrist kolēģiem, ka globāla pārvaldība šobrīd ir ārkārtīgi svarīga. Tā ir daļa no mūsu nākotnes, no mūsu realitātes. Un es domāju, ka ir nepieciešama pasaules ekonomiskā pārvaldība ne tikai tāpēc, ka globāliem jautājumiem ir nepieciešama globāla risinājuma, bet arī tāpēc, ka tirgiem ir nepieciešama noteikumi. Globālie tirgi ir jāskata kombinācijā ar nacionālajiem tirgiem, kuros pastāv šādi noteikumi. Tomēr es domāju, ka pašlaik mums lielāka uzmanība globālajā ekonomikas pārvaldībā ir jāpievērš arī tāpēc, ka mēs saskaramies ar pasaules līmeņa līdzsvaru trūkumu. Mums ir nepieciešams domāt par atbildi šī līdzsvaru likvidēšanai, un to nevar izdarīt, ja nav pieejama gludi un uh, labi funkcionējoša globālā pārvaldība. Krīze ir parādījusi deficītus, ar kādiem mums uh, šobrīd nākas uh, saskarties, kādi ir iztrūkstošie elementi un kur ir eksistējošo institūciju vakums. Protams, ka tas ir jāizpilda ar formālām institūcijām, un to vajadzēja darīt jau tad, kad mēs saskārāmies ar krīzi Pašlaik, aizvien, pašlaik vēl aizvien lielu lomu spēlē ad hoc institūcijas, kas ir radītas, lai, aizstā, lai aizstātu pastāvīgu institūciju trūkumu. Tomēr ad hoc pagaidu institūcijas nevar mums nodrošināt nepieciešamo caurskatāmību, tāpēc tas nav pastāvīgs risinājums pašreizējai situācijai. Protams, ka Šo neformālo institīciju loma šobrīd parasti tiek uh, skatīta uz G20 pamata, kurš uh, tika izveidots un attīstījās ļoti ātri. Bet, ja jūs paraugāties uz G20 pastāvēšanas vēsturi, es domāju, ka šis ir pietiekami attīstīts institūts, kas um, ir līdzis G7 un G8 zaudēt savu dominējošo lomu, kādu mēs redzējām pagātnē. Ja jūs ņemat par izais punktu G7 vai G8, tad ir jādomā, vai G20 šodien ir gatavi uzņemties globālo līderību. Es nedomāju, ka viņos ir šāda nepieciešamā atbildības sajūta. Uh, Es gribā, drīzāk gribēju teikt, ka šīs ad hoc institūcijas, īpaši G20, turpinās vērot nestabilitāti pasaules pārvaldībā, un to šādu situāciju nevajadzētu saglabāt. Pirms dažiem gadiem mēs uh, vadījāmies no bailēm, un tad šīs organizācijas bija ļoti efektīvas. Tomēr pašlaik priekšplānā ir parādījušās citas intereses. Un trešais punkts par kur es gribēju parunāt un kuru pieminējāt arī jūs, Gunār, varbūt nedaudz atšķirīgos vārdos, ir tas, ka tad, lai globālā pārvaldība būtu efektīva, tā ir jāņem vērā visu iesaistīto pušu intereses. Pretējā gadījumā lēmumi netiks ievēroti un mēs nevarēsim nodrošināt pastāvīgus risinājumus. Mans uh, jautājums, un es ceru, ka jūs savā ziņojumā sniegsiet uz to atbildi, ir tāds, vai mēs šodien esam gatavi vienoties par kopīgu ilgtermiņa nākotnes redzējumu, vai arī mums ir vienkārši jābūt pragmatiskiem. Ja jūs paraugāties uz līdzsvara trūkumu, protams, ka kādam tas ir jārisina, tomēr mēs redzam aizvien pieaugošas atšķirības starp nacionālajām interesēm un uh, redzam, ka līdzsvara trūkums šeit uh, rāda fenomens un procesus, kas ir balstīti uz nacionālajām interesēm. Es neesmu pārliecināta, vai mēs esam gatavi šādam kopējam redzējumam, tāpēc varbūt mums vajadzētu izvēlēties pragmatisku risinājumu. Tas, protams, nebūtu pārāk labi, bet es domāju, ka tas varētu būt pragmatiska pieeja. Lielas paldies, Gunār, vai tu varētu atbildēt? Liels paldies! Mēģināšu rezumēt šo diskusiju. Liels uh, paldies par šiem svarīgajiem un ļoti jaukajiem komentāriem, jo tas pierāda, ka kopīgiem spēkiem mēs daudz ko varam izdarīt. Es gribēju nedaudz rezumēt uh, par to, ka G20 tas pierāda to, ka pasaule ir mainījusies. Es to gribēju teikt. Un joprojām mēs varam domāt, vai tas ir īstais uh, veids, kā ņemt vērā visu interesēto pušu intereses. G7 bija pārstāvētas visas lielās ekonomikas, kas pieņēma lēmumus, un reizēm bija tāda nepieciešamība, balstoties uz šo valstu svarīgumu. Tomēr tas nebija reprezentatīvi, un tas neņēma vērā visus viedokļus par globālo ekonomiku. Otrakārt, un tas savā ziņā ar to ir saistīts, Mūs visus ir ietekmējusi krīze, kur mēs piedzīvojām pagājušajos gados. Tomēr, kad mēs runājam par pasaules ekonomiku un pasaules institūcijām, mums ir jādomā arī par globālajiem panākumiem, kurus mēs baudījām 30 gadus Pēc tam lielākā daļa institūcija pazaudēja ietekmi, jo reālā globālā izaugsme attīstījās 80. gados, kad mums vairs nebija Bretonvudas sistēmas un kad vairs nebija globāla finanšu tirgu. Pārēja no tā, ka viens cilvēks, viens miljards cilvēku dzīvoja pārticībā, uz to, ka četri miljardi dzīvo pārticībā, ir ļoti ievērojama izmaiņa, kas mums ir jāatbalsta arī nākotnē. Tāpēc es domāju, Mums ir jānodrošina starptautiskais uh, ietvars uh, caurskatāmībai un visu interesēto pušu in interešu uzklausīšana. Tas nodrošinātu nepieciešamo elastību izaugsmai. Protams, ka tas var izklausīties par spēlēšanos ar vārdiem. Mums nav nepieciešama stabilitāte vai līdzsvars, bet dinamiskāka un stabilāka attīstība. Uh, Stabilākas institūcijas nozīmē dinamiskāku attīstību, un ja mēs varam Eiropas dienas kārtībā runāt par lietām, kas ietekmētu šo, šīs tendences, tas būtu fantastiski. Liels paldies, Gunār, es domāju, ka potenciāli tas varētu būt ļoti interesants ziņojums. Un nu gribēju runāt par uh, nākamajām sanā, par uh, grafikiem. Pašlaik, protams, tas viss ir neskaidri, jo uh, Mēs domājam, ka 19. aprīlī varētu uzklausīt jūsu ziņojumu projektu 10. maijā. Līdz 10. maijam varētu iesniegt uh, grozījums balsu 4. 19. septembrī būtu balsojums, runājot, domājot par skatīšanu oktobrī plenārsēdē. Tomēr es gribēju runāt šeit arī par G20 grafikiem, jo jūs zināt, ka 3. un 4. Eh, novembrī notiek G20 samits, tāpēc es domāju, varbūt mums vajadzētu padomāt eh, par to, lai vismaz teorētiski varētu ņemt vērā eh, CBG un deputāti, MCBG un deputāti tikšanos Parīzē. Es domāju, varbūt mēs varētu tikt galā līdz septembra otrajai plenārsēdē. Es negribēju neko steidzināt, bet varbūt es domāju, ka jūs uh, varētu par to padomāt un attiecīgi šo laika grafiku varētu pielāgot. Es domāju, ka mums uz, vajadzētu izvirzīt sev šo mērķi, jo, protams, kā, kā jūs sacījāt, mums vēl joprojām ir pietiekam daudz laika un es domāju, ka arī man ēnu referentam piekrīt Labi, tā tad es ierosinu jums par to padomāt. Bet, kā jau teicu, 19. aprīlī ir nākamā pietura šī ziņojuma evolūcijā. Liels paldies, un līdz ar to šīs dienas sanāksme ir slēgta. Paldies!